kungi, sirsnīgi sveicināti. Mēs eh, sākam negluži laikā, bet gan drīz laikā ar darba kārtības apstiprināšanu. Jūs visi esat eh, attiecīgos dokumentus saulēcīgi saņēmuši, vai ir kādas piebildes par darba kārtību? Piebilžu nav, tad esam pieņēmuši darba kārtību tā kā tā ir izsūtīta, un otrkārt priekšsēžu paziņojumu. Referentu un referenti par kop 17 rezolūciju ir panākuši konsensu, teksts tagad ir parakstīts un nosūtīts vides komitejai. Līdz ar to šis jautājums arī ir atrisināts. Jā, Entschuldigung. Ja. Eh, kolēģis norāda uz to, eh, ka, lai izvarītos no formālām kļūdām, tad mums ir eh, attiecībā uz darba kārtības pēdējo punktu citi jautājumi jānolēmi, ka tas, ko ēn referenti un referenti ir sarunās panākuši, ka tas tiek formāli arī no komitejas puses apstiprināts. Atvainojiet, es šo punktu piemirsu un tieši tā tad arī darīsim. Tad es Tagad par protokoliem gribētu jautāt, vai ir kādas piebildes jautājumi. Visu ziniet no galvas, brīnišķīgi, tad varam turpināt. Un līdz ar to jau trešais, ne ceturtais darbkārtības punkts - Eiropas tīkla informācijas drošības aģentūra ENISA. E, kolēģis Čičesters ir referents un tūlīt pat dod ar viņu viņam vārdu. Čēls lūdzu. Paldies, priekšsēd. Kolēģi, mēs runājam par Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūru. Jūs atceraties, ka aģentūra izveidoja pirms kādu laiku agrīnējos. Tātad Un aģentūras mandāts pagājušajā parlaments sasaukumā 2008. gadā ir pagarnāts, un tagad mēs šogad esam akal esošās aģentūras mandātu pagarnājuši, lai dot sev laiku pārspriest komisijas fundamentālāko priekšlikumu attiecībā uz man, aģentūras mandāta pārskatīšanu. Un tā nu mums ir pirmkārt jārisina tāds fundamentāls jautājums, kas ir šāds. Vai aģentūrai vispār būtu jāturpina darbs, vai tai ir tiešām mērķis, un tad eh, pakārtots jautājums būtu tāds, kā eh, šai aģentūrai būtu jāturpina strādāt, ja, nu, tai ir jāturpina strādāt. Uh, Mēs esam pasūtījuši pētījumu, jūlijā to saņēmām, komitejā sarīkojam uzklausīšanu, uz, iedziļinājāmies analīzē par aģentūras darbu, tās lomu, atbildības jomām un tam līdzīgi, un kādi e, grozījumi šeit iespējams būtu izdarām rezultātā. Esam nonākuši pie secinājuma, ka, jā, šī aģentūra mums ir vajadzīga, tai būtu jāturpina strādāt, bet ne tādā veidā, kā tā strādā tagad. Kāpēc ne tādā, patā, tādā pat formā? Tādēļ, ka ir mērķi būtiski aģentūras vadības mērķi, efektivitātes rādītāji, kas nav sasniegti, kas nav apmierinoši, un tādēļ mums mandāts būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka eh, aģentūras pārvaldības struktūra būtu spēcīgāka, eh, tās uzdevumi būtu skaidrāk definēti, un rezultātā aģentūras darba efektivitāte varētu uzlaboties. Minēšu vienu piemēru. Attiecībā uz grūtībām, ar kādām aģentūra saskarās. Aģentūrā strādā kādi 60-70 cilvēki. Un lielākā daļa šo darbinieku strādā ar administratīviem jautājumiem. Tie, kas saturisko darbu veids ar datoriem, internet drošību, augsta līmeņa tehnoloģija eksperti ir diezgan nedaudz tiešām. Un šiem cilvēkiem nākas ceļot pa Eiropu ļoti daudz, lai tiktos dalībvalstīs ar saviem sarunu partneriem, izveidotu tīklu, kā nekā tā ir tīkla aģentūra, tātad izveidot tādu ekspertu tīklu, mēs runājam par augst specializētiem ekspertiem, kuriem ir jābūt kontaktā vienam ar otru. Un kaut gan mēs dzīvojam informācijas laikmetā, ar platjoslas internetu, e-pasta komunikāciju, videokonferencēm un tam līdzīgi, tomēr, godīgi sakot, nav aizstājama uh, eh, cilvēku tikšanās klātienē. Un arī šo komiteju sanāksmi, jo mēs būtu varējuši sarīkot arī kā video sanāksmi, mēs visi sēdētu mājās, sazinātos, sēdētu pie datoriem, runātu viens ar otru e, šādā veidā, bet es nedomāju, ka tas būtu sevišķi efektīvi. Tā no šī ceļošana ir neaizstājama un pat laba ņemot vērā aģentūras novietojumu, e, šiem darbiniekiem nāks ceļot ļoti daudz. Tas arī ziņojumā tika izcelts. E, tiek tērēts daudz laiks, lai vienkārši fiziski satiktos ar sarunu partneriem. Tātad aģentūrai darbs būtu jāturpina. Un paraugoties uz pārvaldības struktūram un tā tālāk, un tad Gal, galā man ir ziņojums, ko esmu sastādījis, un ir vairāk nekā 120 grozījumi, bet mēs piedāvājam tātad izveidot valdi, e, kas starp padomi un ģenerāldirektoru darbotos. Aģentūrai ir ļoti uh, grūts uzdevums, jo no vienas puses tai ir jāvāc informācija pār eh, tīklu un informācijas drošību, visiem tās aspektiem, tādā laikmetā, kad kiberdrošība kļūst arvien svarīgāk arī politiskā ziņā, bet šis darbs ir jāveic tā, lai dalību valstu aģentūru, kas strādā ar līdzīgiem jautājumiem, pilnvars netiktu pārkāptas. Dalību valsts arī vēlas darboties šajā jomā. Šai aģentūrai vai kādai aģentūrai ir jāveic koordinējuši darbs starp drošības aģentūrām. Uh, CERT aģentūrām dalībvalstīm Computer Emergency Response Teams šis aizinājums. Un viņiem ir arī uzdevums eh, gādāt par to, lai notiktu informācijas apmaiņa ar eh, tīklu informācijas drošības aģentūrām mazākās dalībvalstīs, kā arī ar trešajās valstīs. Tik tiešām šī ir ļoti globāla E, nozare kiberdrošība, un tādēļ tas ir neizbēgami. Un šī loma ir svarīga. Rezultātā kaut kam ir jāmainās. Un viskontroversiālāk apspriestais jautājums ir jautājums par aģentūras atrašanās vietu kolēģi. Herakleona Krētā ir brīnišķīga vieta, esmu tur bijis. Ehm, pagāja diezgan ilgs laiks nokļūt tur un atkal nokļūt atpakaļ. Un tā es ļoti praktiski redzēju. Tas bija vasarā, kad eh, lidojuma skaits ir lielāks. Bet tas man parādīja, cik sarežģīti ir eh, eh, tas, ka aģentūra atrodas šajā konkrētajā Grieķijas nomalē. ņemot vērā to visu, eh, es uzskatīju, ka mēs faktiski runājam par jaunas aģentūras izveidošanu simboliski, kurai būtu dodams jauns nosaukums. Tas ir grozījums arī manā ziņojumprojektā, un jaunais nosaukums varētu būt UNISA. Tātad savienība, nevis Eiropa. Un tad es domāju, lai vēl vairāk šo simbolismu izcelt. Es ieteicu Junisa nosaukumu. Junisa, jauna NEU, jaunā Eiropas Savienība. Un tad eh, aģentūra varētu arī strādāt Briselē. Un šis priekšlikums, eh, protams, mani padarīs Grieķijā ļoti nepopulāru, to es saprotu. Bet mani pietiekoši plati pleci, un Grieķijai ir daudz citas problēmas, pat labam risinājums, bet Grieķijas varas iestādēm ir jāatzīst, ka patreizējais, eh, patreizējā aģentūras atrašanās vieta eh, nav apmierinoša, kaut kam ir jāmainās, un es ierosinu visradikālāko risinājumu, citi varētu piedāvāt ra mazāk radikālu risinājumu kaut kur pa vidam. Lai nu kā, tam jāmainās, jo aģentūrai ir jāsāk strādāt efektīvāk. Nevar būt tā, ka šie nedaudzie cilvēki eh, pavada tik daudz laika sēžot lidos salonos un mazāk laiku sēdot pie datoriem vai arī eh, runājot ar saviem sarunu partneriem dalībvalstīm. Lūk, tas ir debatējums jautājums, bet es ceru, ka kolēģi skatot detalizēt šo ziņu projektu, grozījums un mūsu piedājums, to, kā mēs mēģi definējam, kā iesaistītās puses mēs eh, skatām, un šī jaunā valde, executive board un izpildu direktora stiprinātā loma, arī paturot prātā mūsu praksa attiecībā uz citām aģentūrām, pastiprinot aģentūras un ģenerāldirektoru e, iespējas parlamentā e, atskaitīties, debatēt ar mums, izmantot mūs kā savu platformu, e, sava darba un savu vajadzību popularizēšanai. Nu, es ceru, esmu pat pārliecināts, ka tas izraisīs e, ceru pozitīvas diskusijas par aģentūras lomu un funkcijām ja mēs nevaram eh, par neko vienoties attiecībā uz efektivitāti. Par aģentūras atrašanās vietu mums jāatgriežās pie pamat jautājumu. Tādēļ sacīt mūsu grieķu draugiem, ja jūs tiešām negribat nekādas izmaiņas, tad šī aģentūra mirs 2013. Eh, gada septembrī. Un tā kā tai ir uzdevumi pildām, te es gribētu, lai tā labāk nenotiktu. Paldies priekšsēd. Paldies. Un tagad pirmie runātāji pieteikušies debatēs norādīšu, ka mums darba eh, kārtība ir ļoti blīva šodien, un es rūpīgi raudzīšos to, lai mums visi jautājumi apspriešanai pietikt laika. Tas nozīmē, ka esmu paredzējis šo darba kārtības punktu beigt skatīt. Uh, 9.45. Kristians Ēlērs, ēn referents, ir pirmais. Paldies, priekšsēd, dārgie kolēģi. Es vakardien ar citiem kolēģiem, piemēram, kolēģi Tikau un redzēju tur arī citus kolēģis, ar Lībe komiteju sarīkojam lielu uzklausīšanu par kiberdrošības jautājumu Un viens no uzklausīšanas eh, iespaidīgākiem, svarīgākiem rezultātiem bija tāds, ka, eh, kad vienam no eh, kiberdrošības galveniem jautājumiem, galveniem ekspertiem un bijušiem hekaram uzdeva jautājumu, kas tad dalību valstīm līdz šim visvairāk esot palīdzējis, vai noziedzība tiek mazināta arī šie valsts eh, vadīti uzbrukumi, tad viņš teica, ka atbildes šo jautājumu ir īstenībā kibernozieguma eh, biznesa modelis. Viņš teica, ka tas ir saistīts ar maziem riskiem un lieliem ieguvumiem. Low risk, high benefit. Un tas parāda mums, ar kādām dimensijām mums ir darīšana. Tas ir valstisks apdraudējums, kas asimetrisko konfliktu jautājumu pavisam liks mums pārskatīt. Dalībvalsts ir bijuši šādu uzbrukumu mērķi jau. Mēs esam to redzējuši tādā dimensijā, kā Eiropā tas vēl nav piedzīvots Korejā, kur Korejas finanšu tirgs eh, piedzīvoja uzbrukumu un vairāk nekā nedēļa nevarēja notikt finanšu transakcijas Korejas biržā. Mums ir jārēķinās ar to, ka no trešām pusēm no valstu puses kiberkari tiek izmantot, lai asimetriskas konfliktus e, e, pārnestu tādā jaunā dimensijā. Mēs redzējām, ko tas nozīmē nobriedušām tautsaimniecībām Eiropā, kur līdz šim ir bijuši tikai minējumi e, ap 250 miljārdu eiro kaitējumu, ko tas nodara iekšzemes koproduktam, tātad kibernozieguma un mēs dabujām saprast, ka gandrīz 70% visu kibernoziegumu vispār nekad netiek izmeklēti. Francijas izmeklēšanas tiesnes, eh, kas strādāja Eurojust, mums pastāstīja, ka prokurori īstenībā nav pietiekoši apmācīgi, viņiem trūkst zināšanas un nav pietiekoši skaidra tiesiskā pamata, uh, lai stātos pretīm šādiem, šādam apdraudējumam tīri praktiskā līmenī. Tāda nu ir problēmas dimensija, un mums tiešām jāsaka skaidri, ka pat laban Eiropa nespēja struktūrālā ziņā šo problēmu e, risināt. Mēs strādājam pie tā, bet mums tādas īstas stratēģijas Eiropas Savienībā nav attiecībā uz kibernozīmēm. Uh, struktūras ir pārāk fragmentarizētas un nepietiekošas, un ņemot vērā problēmas nopietnību un dimensiju, Enīsa patiesībā šodien būtu jāslēdz, jo vairāk iemeslu dēļ, kas galvenokārt ir dalība valsts pašvaina, savulaik tika izveidota tā, es pats toreiz biju viens no referentiem, un tika panākts būtībā kompromiss starp dalību valstīm, ka lielākās dalībvalsts ENIS vispār nevēlējās, citas dalībvalsts vēlējās Eiropas institūciju, kura var sniegt atbalstu, lai šādas struktūras dalībvalstīs izveidotu. Principā tātad mēs redzam, ka tā ir milzīga nopietna problēma un risinājums e, tam ir struktūrāls e, smagnējs Eiropas kompromiss. Mēs esam piedzīvojuši, ka ar emisijas tirdzniecības platformas pilnīgo sabrukumu centrāls Eiropas politikas instruments vienkārši kļuva par vislielāko organizēto banku uzbrukumu, laupījumu e, Eiropā. Attiecībā uz emisiju tirdzniecības platformu 40 miljonu eiro vienkārši pazudumu. Mēs nezinām, kā tas notika. Tas veiksmīgi notika, un neviens pat nav spējis to izmeklēt. Atgrieztos pie mūsu apspriežamā jautājuma. Es gribētu eh, kolēģi Čičestera enerģisko pieejušam jautājumam atbalstīt. Mums ir vajadzīga efektīvāka enisa. Mums ir vajadzīga tāda enisa, kas to daudz spēcīgāk ir iesaistīta arī horizontālajās struktūrās, ko tas nozīmē. Mēs izveidojam Eiropolu kapacitātes, tas ir jāsavieno ar ENIS, mums ir pašiem savas pētniecības struktūras, piemēram, ar GRC, ar gandrīz 300 cilvēkiem, kas strādā ar internetdrošības jautājumiem, kas pat labam, piemēram, ved sarunas ar amerikāņiem. Bez tā, ka ENIS vispār būtu iesaistīti šajās sarunās, mums ir drošības programma, kur IT misijām mēs 200 miljonu eiro terēsim divi, nākamo divu gadu gaitā, lai tikai uz parlamenta spiedienu rezultātu. Vispār Ernīts ir šīs drošības programmas padomē ilgu laiku IT, IT drošības pētniecība notika pilnīgi bez Enīsas iesaists. Pat labam mums nav pat nekāda obligāta prasība komisijai likumdošanas projektos attiecībā uz informācijas drošību vispārīgi iesaistīt aģentūru. Un tiešām viņa tiek bieži, diemžēl, ignorēta. Tādēļ ir tiešām pēdējais laiks e, šo struktūru padarīt efektīvāku un tādēļ es skaidri atbalstu komisijas pirmo priešlikumu, kas ir jāpaplašina, kā arī lielākā daļa grupu to ir darījuši sagrozījumiem, un grupu starpā arī jāpanāk vienošanās, ka vai nu ir vajadzīga jauna aģentūra, jeb šu Enisai ir jābūt daudz efektīvākai, jāstrādā daudz plašāk, un pretējā gadījumā mēs vienkārši esam smieklīgi ņemot vērā kibernoziegumu nopietnību. Paldies vārds kolēģē Tikau. Jums paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties Čičestera kungam, kā arī Ēler kungam bet arī citiem ēnu referentiem Lambert kungam, Valen, Valen kundzei par ļoti labo sadarbības gaisot, kurā strādājam. Šis ziņojums ir tiešām ļoti svarīgs. Sociāldemokrātu grupa atbalsta domu par spēcīgu aģentūru, paplašinātu mandātu. Šai aģentūrai vajadzētu būt uh, Uh, plašām operatīvām uh, kompetencēm, arī finansu kompetencēm. Tāpēc, domāju, pirmā uh, doma, kas mums būtu jāpaplašina, jāatbalsta, ir paplašināt aģentūras mandātu. Nu, vienkārši padarīt šo mandātu neierobežotu. Un es tā saku tāpēc, ka, diemžēl, uh, Daži informācijas tehnoloģijas eksperti vai informācijas tehnoloģija drošība, eksper, drošības eksperti nevisai aizraujas ar domu par ēnis tieši tāpēc, ka tās mandāts ir diezgan ierobežots. Un šie profesionāļi nevar paredzēt, ilgstoši savas karjeras izaugsmi šajā aģentūrā ar tādu mandātu. Tāpēc pirmā ideja, ko atbalsts mums ir nepieciešama spēcīgāka, stiprāka, efektīvāka aģentūra, kai, kurai būtu neierobežots pilnvaras, ierobežots mandāts. Es arī uzskatu, ka Eiropas Savienībai būtu jāizstrādā stratēģija kiberdrošības jomā. Tā izstrādē stratēģija jābūt kārkārtīgi efektīvai, labi pārdomātai, un tai būtu jāiesaist vairākas institūcijas gan Eiropas līmenī, gan nacionāla līmenī. Es tāpat uzskatu, ka. Uh, Enisas personāla vairākumam būtu jābūt veidotam no IT drošības speciālistiem, tāpēc es piedāvāju par 40% samazināt administratīvo personālu. Vārds sakot, tas sanāk, ka 60% no personāla būtu jāstrādā tieši pie kibernoziedzības novēršanas. Mēs neesam gluži par to, ka vajadzētu mainīt aģentūras vārdu. Tas notiek visu laiku, kad eh, kādai institūcijai vai uzņēmumam tiek mainīts vārds, tad šim uzņēmumam uh, vai institūcijai pastāv risks, ka tā zaudēs atpazīstamību sabiedrībā. Man šķiet, ka mums vajadzētu palikt pie šī nosaukuma. Ja jau mēs izlemjam veidot šādu aģentūru, mēs to, tad mums tā būtu jāpatur tās pats vārds, kā tā ir, bet vienkārši būtu tā jāpiešķir daudz lielāks pilnvars informācijas tehnoloģiju drošības jomā. Mēs nepiekrītam tam, ka aģentūra būtu jāpārvieto ārpus Grieķijas. Jo mēs uzskatām, ka katrai aģentūrai būtu jābūt kādai izpildu, eh, katrai dalībvalstī jābūt kādai izpildu aģentūrai tās teritorijā, un tāpēc es nesaprotu, kāpēc vīdes aģentūra var būt Dānijā, taču Enisa nevar atrasties Grieķijā. Tātad mēs nepiekrītam šim priekšlikumam par aģentūras pārvietošanu ārpus Grieķijas. Protams, mēs varam ieviest augstas atdevis kritērijus, mēs varam pieprasīt, lai šie kritērija tiek ievērot, taču mēs nepiekrītam tam, ka aģentūra būtu jāpārvieto ārpus Grieķijas. Mēs arī ierosinājām, lai parlaments uh, trīs valdes locekļus varētu nozīmēt. Mēs uzskatām, ka arī aģentūras mērķiem un uzdevumiem būtu jāpapildina dalību valstu darbība IT drošības jomā un jāatbalsta Eiropas Savienības iestādes, IT drošības likumdošanas eh, izveids jomā. Un šai aģentūrai arī jāpalīdz atbildēt eh, dalību valstīm uz eh, IT drošības apdraudējumiem. Būtu jāizveido īpašas komandas, kas ļautu sadarboties akadēmiskajai Eh, akadēmiskās līdz pārstāvjiem, ar eh, valsts un privāto struktūru pārstāvjiem. Bet nobeigumā gribu sacīt, ka ENIS ir ļoti svarīga aģentūra. Mums ir nepieciešama izturīgas kiberdrošības stratēģija, mums nepieciešama spēcīga aģentūra ar plašāku mandātu, šis mandāts nedrīkst būt ierobežots laikā, un man šķiet ir arī svarīgi, lai tā paliek Grieķijā. Paldies! Paldies! Vēl divi referenti, un tad vēl seši debatētāji. Lūdzu, centieties runāt īsi, jo mums vēl citi daudz jautājumu būs skatām Valēns kundze. Um, thank you, Chair. First... Paldies, priekšstādātāji. Vispirms gribu pateikt, re, pateikties referentam Džičesteram par viņa darbu pie šī ziņojuma. Un gribu arī norādīt uz to, ka ēnu referentu sanāksme bija ļoti auglīga. Taču es domāju, lai tiktu skaidrībā ar grozījumu, mums noteikti būs nepieciešams vairāks, korn, eh, vairāks eh, ēnu referents sanāksmes, ja mēs gribam panākt eh, konsensu. Šim ziņojumam ir nepieciešams spēcīgs signāls no parlamenta par to, kā mēs redzam šīs aģentūras nākotni. Vispirms pāris vārdos par tās izvietojumu vietu. Acīm redzot, izvietojuma vietas nav svarīga, vai nu, ar to mums nebūtu jānodarbojas. Taču ir pamatoti uh, tomēr šo lietu skatīt, ir zināmi apsvērumu, kāpēc tas būtu darāms. Taču es domāju, ka parlaments, e, ņemot vērā līgums, nedrīkst paust savu viedokli par to. Mēs vienkārši varam rosināt aģentūru, apspriest, e, rosināt padomi, apspriest šīs aģentūras izvietu vietu. Tālāk runājot par Enises mandāta ilgumu. Man šķiet, ka vairums ēnu referentu šai ziņā atbalsta ideju izveidot neierobežot mandātu šai aģentūra. Un tas būtu viens no lieliem Enises plusiem. Tas tai e, ļautu personālam strādāt ilgstoši šai jomā, un tas arī piešķirtu pievienoto vērtību aģentūras darbībai. Tā tad es esmu pilnīgi par to, lai šai aģentūrai būtu pastāvīgs mandāts. Runājot par kiberdrošību, Man šķiet, ka šis uzdevums ir jāatstāja tās ziņā, kā jaunā kompetences loma mandāta ietveros. Mani kolēģi jau uzsvēra apsvērums, kur dēļ tas būtu darāms. Taču es neuzskatu, ka aģentūrai būtu jāuzņems kaut kādi operatīvi uzdevumi. Tomēr aģentūra varētu būt noderīga sadarbojoties ar attiecīgajām aģentūrām vai iestādēm kiberdrošības jomā, identificējot problēmas un jaunākās tendences. Un es domāju, tas varētu būt tā var. Es domāju, ka šai aģentūrai nebūtu jābūt kā vienīgajam kontaktpunktam sadarbībā ar trešām valstīm un starptautisko sabiedrību ir taču arī jau cita sabiedrība, sadarbība izveidojusies ar trešām valstīm un eh, nevajadzētu mazināt eh, šīs sadarbības lomu. Un komisija piedāvāja privātuma aizsardzības lomu šai aģentūrai. Runājot par atziņumiem un analīzi, eh, aģentūra varētu izstrādāt pati savu savus priekšlikumus, ne tikai paļauties uz dalībvalstu vai komisijas priekšlikumiem. Un nobeigumā es uzskatu, ka šis ir pagrieziena punkts Enises vēsturē, un es negribu uzturēt, ka mēs uzturam aģentūru, kurai nav pašai savu budžeta līdzekļu. Tātad mums jāpiešķir tai tādi līdzekļi, kas tā ir nepieciešama. Tas arī viss paldies. Hocabela. Hocabela skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Džēlam un arī apsveikt, uzteikt viņu darbu par viņu lielisko darbu un par viņa lielo uh, iesaistīšanos šajā tēmā. Priekšsēdētāji kungs, man šķiet, ka uh, tas, kas te ir izskanījis, īpaši liek man arī izteikties, jo īpaši saskaņa mani aizkustināja tikau kundzes sacītais, es viņai piekrītu. Es gribu sacīt, ka no mūsu puses mēs vēlamies, lai Enisas loma tiktu paplašināta. Es neredzu, ka kāda iemesla dēļ tai būtu maināms nosaukums. Ja nu vienīgi nosaukuma uh, maiņa nozīmētu arī kaut kā cita maiņa bet pat labam es nevisai varu saprast, kāpēc mm, nosaukums būtu maināms. Mēs redzam Enisu gan kā uzņēmumu ar šādu raksturu, gan kā zinātnisku institūtu, un tai vajadzētu paplašināt savu zinātnisko sadarbību ar starptautiskiem Uh, starptautiskām organizācijām. Es gribētu uzte, um, uzsvērt to, ka mēs vēlamies, lai mandāts būtu uh, bez ierobežama, jo tad, ja tās mandāts ir tikai 5 līdz 7 gadi, tad tas piešķir uh, tās darbībai tikai tādu ierobežojušu raksturu, un tā tad arī personāls jutīsies, ka viņi strādā tikai uz ierobežotu laiku. Tā tad mēs vēlamies, lai Enisai Enisas mandāts būtu bez ierobežojumiem. Un runājot par citām jautājumiem, tātad par uh, mm, mītnes vietu, tad es noteikti nevaru piekrist. Ja mēs sāksim ar Grieķiju, tad tas pāries uz uh, visām pārējām mm, periferiālām uh, aģentūrām Eiropā, un tad mēs nevarēsim vispār tam pielikt punktu taču nekādus nopietnus argumentus, kāpēc būtu jāpārceļ Enisas eh, izvietojuma vietu uz citu dalību valsti, neesmu dzirdējuši, tāpēc paliek pie tā, ka tam jābūt krētām. Paldies. Danke sehr. So, jetzt sind alle Schatten. Paldies. Tagad visi politisko gribēnu referenti ir izteikšies, seši vēl ir lūguši vārdu. Un tagad es ierosinu, ka e, runas laiks eh, nebūtu ilgāks par divām minūtēm. Atvainojiet, bet tas ir, lai visiem būtu vienādi iespēja izteikties, dekas tie, kundz būs pirmā. Sí, eh, pues, eh, así lo voy. Jā, paldies, priekšsēdētā. Es mēģināšu iekļauties divās minūtēs. Negribu atkārtot nekādas arguments, kas šeit jau izskanēja. Mēs eh, nāksim klajā ar saviem grozījumiem, un mēs nesāksim te debatis. Es domāju, ka beiga beigās mums ir jānodrošina maksimāla šīs aģentūras e, efektivitāte. Šāda veida IT drošības aģentūras efektivitāte. Šajā jomā mēs esam piedzīvojuši ļoti daudz progresu, un šī aģentūra sniedz atbildi. Un tagad ir nepieciešama aģentūras aktualizācija, jo tai, eh, jo aģentūrai ir vienkārši jāpiešķir eh, iespējas risināt tās problēmas, kas eh, ir viņas mandāta ietvaros. Jo tagad situācija ir ļoti mainīsies kopš tā laika, kad aģentūra tika izveidota. Es neuzskatu, ka mītnes vieta polarizēs šīs debates ja mēs te nodarbosimies ar e emocionalitātes uh, uzkurināšanu, tad mēs nevarēsim tikt uh, galā ar šo jautājumu. Es domāju, ka, lai um, ma, veicinātu efektivitāti, ir uh, nepieciešams pastāvīgs kontakts ar Eiropas Savienības iestādēm. Tātad līdz ar to šī aģentūra nebūs vienīgā, kurai ir nepieciešams arī birojas e, Briselē, un tikai tā mēs varēsim risināt šo jautājumu. Paldies! Cukalas kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Arī es izteikšos īsi, kā lūdzāt. E, uzklausīju e, kolēģi sacīto, gribu izcelt dažas lietas. Vispirms atbalstu to ideju, ka Enise ir viens no mm, mazākajiem, viena no mazākajiem organizācijām Eiropā. Tajā ir strādā tikai 60 cilvēki, un tās budžets ir 800 tūkstoši eiro gadā. Tātad es domāju, ka tās loma ir jāpalielina gan sadarbībai ar starptautiskajām organizācijām, gan arī ar mūsu starptautiskiem partneriem. Ar zināmu pārsteigumu noklausījos Čičestera kunga sacīto, kā darbojas organizācija nodrošinot IT drošību. Dzirdēju, ka viņš nelabvēlīgā veidā uh, uh, izteicās par to, ka mēs varētu izmantot Skype vai citus konferences, attālinātos konferences uh, veidus. Iespējams, ka eh, varētu eh, jums šit interesanti tas, ka uh, eh, ASV kongress uh, nesen sāc strādāt ar Skype starpniecību un uh, līdz ar to kļuvis ir uh, efektīvāks tad vēlos, lai Enisas administratīvā loma tiktu uzlabota, lai tā kļūtu efektīvāka. Un eh, mēs arī šai veidā esam iesnieguši grozījums. Otkārt, jau no, jāsaka, ka jau uh, pirmo reizi apmeklēju tenisa 18 mēnešus pirms šīs uh, aģentūras izveides eh, Čičistara kungs jau bija izveidojis savu priekšstatu. Nu, un tad viņa nu, priekšlikums ir eh, mainām eh, aģentūras mērķi, mandātu, izvietojumu vietu un nosaukumu. Bet es gribu sacīt, ka Herakliona ir izvēlēta par šīs aģentūras mītnes vietu ne, ne tāpēc, ka tā ir skaista vieta, bet tāpēc, ka tur ir visi tehnoloģiskie, viss tehnoloģiskais aprīkojums, kas tam nepieciešams. Es par to vēl jums iesniegšu rakstveidu skaidrojumu. Un vispēcot gribu sacīt, eh, te, te tika pieminēts, ka personāls pārāk brieži ceļo un ka tas prasa daudz laika un finanšu ieguldījumus. Es gribētu šai ziņā izvērst plašākus diskusiju, uh, kurā būtu arī personāla apmierinātības ziņojums. Un uh, es domāju, ka šādā veidā tas palīdzēs uh, iesniegt ieguldījumu šajās debatēs. Nistelroja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi. Es uzskatu, ka iepriekšējiem runātājiem ir pilnīgi taisnība runājot par aģentūras funkcionalitāti. Es domāju, Čičister kungs te ir uzdevis pareizi toni. Vai šī aģentūra tiešām panāk tai izvirzītos mēķus, kas tai bija jā, izvirzīt? Es domāju, jūs varētu tiešām to apšaubīt um, šis um, ziņojums pamatojas tiešām uz kritiski izskatītu informāciju. Tas norāda uz to, cik uh, kritiska ir situācija un cik svarīgi mums ir uzlabot koordināciju Eiropas līmenī, ja mēs vēlamies kaut ko panākt. Mums tiešām ir jāpieņem šeit uh, starptautiska pieeja, starptautiska koordinācija viņpus Eiropas robežām. Uh, pašreizējā struktūra vienkārši nevar uh, izturēt tos mērķus, kas tai tiek izvirzīti. Mēs uh, Čičišķi ar ziņām runājam par laika ietvaru 10 līdz 20 gadi. Tātad mums ir nepieciešams uh, ļoti nopietns debats ar tālējošāku perspektīvu. Ja mēs, ja parlaments to nepanāk šodien, tad patiesībā šī ir mūsu iespēja, eh, pēdējā iespēja no šīs aģentūras kaut ko labu panākt. Vai nu mēs zaudēsim vai vinēsim, ja mēs gribam kaut ko panākt, tad mums nepieciešama daudz labāka koordinācija. Nav nekāda jēga dublicēt eh, tātad eh, mm, citu aģentūru darbu. Enčūkungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Gribu apsveikt Čičestera kungu ar viņu ziņojumu un gribu arī apsveikt ēnu referentus ar viņu darbu. Es neesmu paredzējis te atkārtot to, kas jau izskanēja šajā zālā, taču gribētu vērst jūsu uzmanību, tāpat kā mm, to darīja mans kolēģis Nistrē kungs, uz to, ka globālās informācijas apjoms kļūst arvien lielāks, un mums ir nopietnas problēmas ar uzbrukumiem. Vienkārši risinājums būtu sodīt tos, kas veic šādus kibernoziegumus, eh, kiberuzbrukumus, taču vēl labāk būtu veikt preventīvos pasākumus, lai tādi uzbrukumi nenotiktu, un nu, nodrošināt labāku sadarbību Eiropas līmenī, lai nodrošinātu šādu prevenciju. Un apspriežot šīs aģentūras NISES mandātu, es domāju, mums te būtu jāpiešķir tieši šāda loma šai aģentūrai, sniegtai neierobežot mandātu, jo šī iestāde var, var kļūt par vienu no svarīgākajām aģentūram Eiropas Savienībā, ja mēs ņemam vērā, cik potenciāli liela draudi pastāv no kibernozieguma puses. Runājot par uh, izvietojumu aģentūrai, paturēsim to Grieķijā, tas ir tikai normāli. Tā ir iestāde, kas pamatojas uz informācijas tehnoloģiem. Tā patiesībā varētu tikt izvietot jebkur Eiropas Savienībā vai pat vispār pasaulē. Tieši tāpēc, ka tā izmanto internetu kā tās pamatinstrumentu ēnises speciālistiem nevajadzētu ceļot uh, pa pasauli ar diplomātu rokā. Ir taču pieejama informācijas tehnoloģija. Es domāju, ka arī nosaukums būtu jāpatur tāds, kāds pat laban ir. Jūs maināt uh, nosaukumu tikai tad, kad jūsu loma ir mazinājusies, jūs esat, uh, eh, jūs vārds ir nomelnots un jūs gribat to mainīt. Paldies, Udīkungs. Paldies, priekšstādātāji. Eh, augstu vērtēju man kolēģa Elera, Helera izteikumu. Man ir daži komentāri. Vispirms par drošību. Visi mūsu pilsoņi vairs drošību, finanšu drošību, eh, fizisku drošību, drošību aizsardzības lomā, nodokļu, nodokļu jomā, un mums jānodrošina viņiem informācijas drošību. Runājot par mandātu ilgumu ir grozījums, kas paredz eh, paildzināt ilgumu no 5 uz 7 gadiem. Atklāt sakot, es piekrītu tiem, kas uzskata, ka mandātam jābūt neierobežotam. Lai aģentūra būtu eh, vērtīga, tās mandātam jābūt neierobežotam. Ja mēs gribam, lai tā būtu ierobežota, tad arī mēs ierobežam tās mandātu. Uh, šī aģentūra ir pakļauta citām uh, aģentūrām, administratoriem, un es piekrītu tam, ka, uh, paģen, ka parlamentam būtu jānosauc administratoru. Jāparedz savu administratoru ierobežojums. Um, 117. grozījums 28. pāntā paredz, ka aģentūrai nebūtu jādarbojas ar uh, trešām valstīm, pamatojoties uz sadarbības nolīgumiem, tad, ja tas netiek uh, uh koordināts no augšas Eiropas Savienības līmenī. Uh, Čičišter kungs sacīja, ka viņš nebūs uh, populārs Grieķijā. Eh, es saprotu, ka viņam svarīgāk ir būt populāram ap, apvienotajai karalistē. Šis te jautājums par izvietojumu nav svarīgs. Pat labam tas nav aktuāls. Kāpēc mēs sadalījām uh, pa dažādām dalībvalstīm aģentūrām? Tad, kad uh, eh, regbija čempionāts notiek Jaunzēlandē, jūs ļoti labi zināt, ka Eh, ka, eh, ka visiem bija jāpārvietojas uz turieni, ja mēs gribētu nevelti eh, dažādi finanšu fondi, iestādes ir Londonā vai Ņujorkā. Bet šodien Eiropas Savienība ir pārāk vāja, lai varētu pārtraukt šito ceļošanas visu procedūru Eiropas Savienībā. Kavaļo kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju pakomentēt jautājumu par eh, aģentūras efektivitātes saikni ar aģentūras izvietojumu. Protams, mums nepieciešama efektivitāte, taču abas jomas mums ir jāatdala. Tur nav saiknes. Kā jau norādīja mans kolēģis, tur ir vesela filozofija, eh, kura pamatojas Eiropas Savienības aģentūru izvietojumā. Un es gribu citēt prezidentu Sarkozī, kad mēs sākam diskusijas par divām Eiropas parlamenta mītnēm. Ja mēs gribam eh, runāt par eh, vienu, eh, vienas aģentūras izvietojumu, tad mums jārunā par pilnīgi visām institūciju Um, visiem institūciju sēdekļiem arī par parlamentu un par Eiropas centrālo banku, un tātad mums nevajadzētu te pievērsties šai diskusijai. Šai brīdī mums nav apšaubāma šīs aģentūras izvieto vieta. Paldies! Paldies, Padimātas kundze! Liels paldies! Pagaidiet mirklīti, Audīkungam te ir kas sakāms Audīkungam par uh, administratīviem jautājumiem. Uh, jā, varbūt, ka bija problēma ar tulkojumu. Es gribētu atgādināt, ka Eiropas parlamentam nav trīs sēdekļi, ka ir viens sēdeklis ar un trīs darba vietas. Sēdeklis ir Strasbūrā. Paldies. Podimātas kundze, liels paldies priekšsēdētāji. Izteikšos pavisam īsi jo daudzi jau ir minējuši arguments, ko būtu minējusi es. Es uzskatu, ka mums jāsāk ar to, par ko mēs piekrītam. Tātad mēs piekrītam, ka nepieciešams stiprināt šo aģentūru, mēs eh, piekrītam tam, ka jāuzlabo, jā, jāveicina eh, šīs aģentūras eh, administratīvā uzbūve un efektivitāti. Tā tad mēs nevēlamies, lai šī aģentūra paliek tāda, kā tā ir. Mēs vēlamies izmaiņas. Mēs vēlamies veicināt šīs aģentūras darbību. Mums ir e, jāpaplašina tā mandāts gan attiecībā uz tā saturu, gan uz uh, ilgumu pat labā aģentūrai ir iežo, ierobežots mandāts, un tas traucē tās veiksmīgai darbībai saskaņā ar tā izvirzītiem mērķim. Un um, arī tās personālam, jo īpaši zinātniskajiem darbiniekiem nav pietiekoši liela motivācija tur strādāt, veidot karjeru šāda veida aģentūrā. Jo karjeru vēlamies veidot tur, kur ir uh, iespēju strādāt ilgstoši. Un runājot par eh, mītnes vietas izmaiņu, to nevar iz, iz, mm, izvirzīt kā uh, priekšnoteikumu, lai varētu paplašināt šīs aģentūras mandātu, padarīt to efektīvāku. Ļoti pareizi šodien izteicās eh, kolēģis, kas runāja pirms manis. Uh, vajadzības šodien manījušās un arī tehnoloģijas par pastāvīgi attīstās, uz to norādīja mans kolēģis Krakalas. Un līdz ar to ir vēl jau vairāk jāstiprina šīs aģentūras uh, izvietojuma vieta. Mūsu rīcībā šodien daudz tehnoloģisko veidu, kas mums ļauj īstenot vienreizēju labu darbu no attāluma. To mēs visi zinām. Jā, mums uh, nevajadzētu pievērst eh, inform, uh, uzmanību uh, vietējām interesēm, kā uz, kā uz to norādīja kolēģis. Uh, mums ir jādomā par Eiropas Savienības interesēm. Taču tai pašā laikā uh, mums ir jāizmanto visi šeit izskanējušie argumenti, lai pievērstos vienīgai tēmai, kas šeit šķiet ir svarīga. Tātad aģentūras izvieto vietu. Kad mēs pieņemam lēmumu ne tikai par ēnisu, bet arī par citiem, citām aģentūrām. Lo, loģika, uz kuru mēs balsu, balstījāmies pieņemot uh, dažādu Eiropas aģentūru izvietojumu vietu Eiropas Savienībā, bija tā, Eh, kas bija vērsta uz decentralizāciju. Un argumenti tur bija vairāk. Mēs negribām, ka mūsu pilsoņi uzskata, ka eh, Eiropas Savienība ir tikai Brisele, un Eiropas eh, Savienība tā tad ir tikai tās lielās spēcīgās valstis. Eiropa nozīmē arī decentralizāciju un ar visas Eiropas Savienības dalību valstis un jo vairāk arī uh, periferiālajām dalībvalstīm ir tās pašas tiesības, kas visām citām dalībvalstīm. Šo valstu pilsoņi netik sevi, nedrīkst sevi uzskatīt par otrās, uh, otršķirīgiem pilsoņiem. Tātad es pilnīgi piekrītu tam, ka mums ir jāiestājas pār Eiropas Savienības interesēm. Mēs nedrīkstam te aizstāvēt vietējās intereses. Taču te pašā laikā gribu vērst jūsu uzmani, uz, uzmanību uz to, ka jo īpaši krīzes laikā Mēs tagad tieši saskaramies ar šādu krīzi Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam kaut kādā veidā izmantot šīs krīzes grūtības, lai, uh, izman, lai piesaukt lūk šādus populistiskus argumentus. Paldies! un tad kā padomes pārstāvim un prezidentūras pārstāvim došu vārdu Mažinska kungam. Panie, panovie, esam ogromnie vzrušani. Mm, priekšsēdētāji dāmas un kungi, es esmu ļoti jūtos pagodināts, ka varu piedalīties šajā sanāksmē. Polijas prezidentūra un citas dalība valstis Eiropas Savienībā ir, bal, ir gaidījuši šo ziņojumu ar lielu nepacietību. Mēs gaidīsim arī pieņemšanu. Gribu pateikties ziņojuma autoram Čičestera kungam un viņa eh, palīgiem, kas ir eh, ļoti labi pastrādājuši. Un šis darbs palīdzēs veicināt drošību, sekmēt drošību. Polijas prezentūra grib panākt politisku kompromisu, eh, lai varētu pieņemt visu regulu. Mēs piekrītam, ka aģentūras mandāts ir skaidri jādefinē, tās tur būtu jārunā galvenokārt par ICT eh, drošību un arī par sadarbību ar citām organizācijām, kas nodarbojas ar interneta drošību. Vajadzētu optimizēt darbību, vajadzētu piešķirt piemērotus budžeta līdzekļus, un tā tad mums ir diezgan daudz izaicinājumu un mums ir jāspēj risināt visu šīs problēmas ar citām e, dalību valstīm sekretariātu un padomu. Mēs e, redzam, ka pastāv li, e, labā griba, un mēs pateicamies arī Čičesteri kungam un citiem deputātiem, jo mēs ļoti labi esam sadarbojušies līdz šim un ceram sadarboties arī tālāk lai varētu panākt kompromisu. Šīs regulas pieņemšana mums ir ļoti svarīga, tas ir lēmums, ko gaida miljoniem interneta lietotāju. Paldies, Anģelovs kundzei no komisijas dod vārdu. Es ceru, ka pareizi pateicu. Paldies, priekšsādātāji. Komisija piedāvāja jaunu mandātu Enisai ar tādu ideju, ka vajadzētu modernizēt un stiprināt Enises mandātu, bet svarīgs aspekts bija piecu gadu ilgums mandātam, jo komisija uzskata, ka attīstība šajā jomā ir tik ātra, ka ka vajag ik pa laikam pārvērtēt, kādi ir īstie instrumenti, lai um, cīnītos pret kibernoziegumiem. Komisija uzskata, ka tas, eh, tās priekšlikums ir labs pamats, ja mēs runājam par modernizāciju un stiprināšanu, tā kā to piedāvā arī parlaments. Komisija vēlas pateikties referentam par viņu ziņojumu un komisija seko šīm diskusijām parlamentā un padomē ar lielu interesi. Paldies. Paldies. Un galvārdam došu vārdu atkal Čičester kungam. Jā, es... Paldies. Es gribu pateikties kolēģiem par ļoti konstruktiem, noderīgiem komentāriem man prieks, ka šeit ir padomas pārstāvis un komisijas pārstāvis klāt. Paldies viņiem par laipnajiem vārdiem. Man, protams, ir ļoti liels prieks, ka viņi izsaka atzinību. Es gribu tikai vēl dažus komentārus izteikties par to, ko teica kolēģi. Pirmkārt, Jautājums par nosaukumu un vietas maiņu. Kā konservatīvā spāna pārstāvs, man liekas, ka ironiski, ka e, kreisie spēki ir tik konservatīvi un negrib mainīt nosaukumu. Un e, konservatīvi atkal grib mainīt. Tā ir zināmā mēra e, ironija. Bet, protams, ka mēs ar laiku panāksim kompromisu tā kā tas ir vienmēr bijis Eiropas e, jautājumu risināšanā. Tika runāts par atrašanās vietu. Vides aģentūra var atrasties Dānijā, tad kāpēc Enisi nevar atrasties Grieķijā? Šie ir abi politiski lēmumi, bet geogrāfiskā e, stāvoklis atšķiras. Dānija tomēr ir tuvāk Eiropas centram, un padomis lēmums bija tāds, ka aģentūrai jāatrodas Grieķijā. Grieķijas eh, eh, varas īstē iestādes nolēma, ka tā ir jāatrodas Krētā, un tā tad ir šī te geogrāfiska atšķirība, kuru vajag paturēt prātā. Par eh, mandātu ilgumu komisija nu pat teica, ka vajadzētu uzlikt piecus gadus, Es uzskatīju, ka mums vajadzētu ievarāt e, pētījumu ieteikumu, un es iesaku šo ļoti labi argumentēto sarakstīto e, pētījumu, e, iesaku palasīt. Tur ir ieteikts saskaņot šo mandātu ar nākamo finansu perspektīvu. Un tāpēc vajadzētu noteikt septiņu gadu termiņu. Kolēģi, jūs varat runāt par beztermiņa mandātu, bet vai mēs esam pārliecināti, kāda būs pasaule pēc simts gadiem? Es domāju, ka nē. Un, ja ir beztermiņa mantā, mandāts, tad jāieraksta pārbaudes ik pēc pieciem gadiem, lai varētu izvērtēt to, cik efektīvi ir šī aģentūra. Man liekas, ka tā ir jau trešā reize, kad mēs šīs e, aģentūras īsajā darbības termiņas laikā to daram, jo tehnoloģijas mainās ļoti ātri, un mums tas ir jāatzīst. Ņemot vairāk septiņu gadu mandātu, nenozīmē, ka tas ir ierobežots. Uh, bet tas nozīmē, ka pēc septiņiem gadiem jāpieņem lēmums vai jāturpina darbs un kādā formā, un tieši to mēs darām tagad. Apmēram septiņi, astoņi gadi jau pagājuši kopš dibināšanas. Tas ir saprātīgi, un ja mēs pasakām, ka ja būs tikai septiņu gadu, tad būs tāda nedrošība darbiniekiem vai aģentūrēm es biju mazliet vīlies, ka Savēlas kundze, Savēlas kundze, kuru es ļoti cienu, aprakstīja, teica, ka viņai nav argumentu uh, par, uh, par pārcelšanu. Bet man liekas, ka nav nekādu argumentu arī, kāpēc jā, aģentūrai jāatrodas Heraklionā ja nu vienīgi tur ir atbalsts vietējai tautsēmniecībai. Tātad iespējams ir kaut kur kāds risinājums, kāds kompromiss. Varbūt jūs man nepiekrītat par atrašanās vietu, un es nepiekrītu jums. Nu, tātad mums ir jārisina, jāmēģina meklēt vidusceļu. Gribu turpināt Cukalasa kungus sacīto Šeit, protams, grieķi tik daudz izteicās, un es tāds tā kā outsiders tagad jūtos. Viņš uzskata, ka kāpēc tad eh, darbiniekiem tik daudz jābraukā, bet es saku, ka viņiem ir jābraukā, viņiem ir jātiekas. Un jums varbūt nepatīk man attieksme pret video konferencēm, eh, bet, eh, bet nu, jūs pārspīlējat šo negatīvo tēlu. Uh, Un pašlaik ir skaidrs, vēlreiz jums aicinu ieskatīties pētījumos, uh, ir nepieciešamība pēc pārvietošanās, pēc ceļošanas šiem darbiniekiem, un tas ir būtiski aģentūras darbam. Man prieks, ka argumenti pārsvarā runā par to, ka aģentūra jākļūst efektīvākai. Mēs gribam, lai aģentūra vairāk darbotos pie interneta drošības, pie tīkliem, pie drošības, nevis pie administrācijas. E, tātad e, administrācija nav galvenais šajā aģentūrā. Un mums vajadzētu vairāk tieši pievērsties īstajam darbam E, pateicos tātad vēlreiz par konstruktīvajiem komentāriem un ceru, ka būs vēl diskusijas, kur mēs varēsim izskatīt grozījumus un tad mēģināsim nāk, e, strādāt pie kompromisa vienošanās. Paldies, priekšsēdētāji. Noch eine Geschäftsordnungsmeldung von Kollegen. No kolēģa Cukalas vēl par procedūru bija kas sakāms. Es uzskatu, ka runas laika sadalījums nav vienlīdzīgs. Ja ieinteresētā puse no vienas puses var runāt ļoti ilgi, bet mums uzliek tikai divas minūtes, un es to ievēroju, tad, protams, es nevaru pateikt, kāpēc tehnisku iemeslu dēļ atrašanās vietā jābūt Herakleonai, un tāpēc es nosūtīšu visiem komitejas locekļiem plašu tekstu, iekļaujot visu to, ko es nevarēju pateikt mutiski, jo man pietrūka laika. Mm, paldies par piedāvājumu. Problēma ar laika ierobežojumu vienmēr ir tāda, ka mēs nespējam būt ideāli taisnīgi, bet mēs gandrīz pusstundu pārsniedzām šim jautājumam paredzēto eh, laiku, tātad pielikām visas pūles, ēnreferentiem tik dots drusku vairāk laiks, manuprāt, pret to nekas iebilstams nebija. Tad Pāriem mēs devām divas minūtes, daži kolēģi ievēroja šo laiku, citi nē. Tā ir tiesa. Eh, ja jūs vēlties, tad es varētu būt turpmāk stingrāks. Un eh, kolēģis, kas eh, pārsniegs šos divus, šīs divas minūtes, varētu viņiem nogriezt mikrofonu. Bet, nu jā, tas ir, es negribētu pārāk plašu šo debati izvērst. Uh, Citādi mēs nenāksim, tiksim pie citiem jautājumiem. Savēlis kundze, lūdzu. Paldies, es tikai gribu informēt, Herakleona ir viena no e, turismu populārākajām vietām visā pasaulē. Danke für diesen Werbeblock. Paldies par reklāmas pauzīti, ļoti svarīgi. Taisnība ir, bet nu labi. Uh, Tagad nākamais darba kārtības punkts un aicināšu šo jautājumu risināt tā, kā kolēģis Cukalas ir uzsnē. Tātad piektais darba kārtības punkts. Daudzgad finanšu schēmas pārskatīšana dodam vārdu kolēģei Sartorī, kas ir referenta. Mums ir mazliet jāpasteidzas ar katru darbkārtības punktu. Sartorī kundze. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Mm, septembrī es nosūtīju atzinumu tulkošanas dienestam, tāpēc tas ir pieejams kolēģiem parlamenta mājaslapā. Tāpat dienā es sazinājos arī ar ēnu referentiem, ar visiem ēnu referentiem, un es pieminēju to, ka es gribu tikties ar viņiem plenārā un apmainīties ar viedokļiem. Līdzās tam, kas notiek šodien. Mēs visi zinām, e, ka parlaments vienmēr ir atbalstījis ITRE, ITER. Un tāpēc es gribu teikt, ka nākamajā finanšu perspektīvā ITER vajag piešķirt savu budžeta līniju. Uh, 2008. un 2010. gadā ITER e, mēs veicām e, ana, e, analīzi par izdevumiem. Vai varētu lūdzu klusumu ievērot zālē? Posso parlare in un'aula vuota, ma non posso parlare in un'aula così rumorosa. Es varu runāt tukšā zālē, bet es nevaru runāt, ja ir apkārt troksnis. Paldies. Come già molti di voi sanno, tra il 2008 Kā teicu, daudz no jums zinat, ka no 2008. līdz 2010. gadam ITRE veica izdevumu analīzi par to, kā risināt uh, finansu prasības šim projektēm. Tika mm, noskaidrots, lai risinātu visas zinātniskās tehniskās prasības. Uh, 1,4 miljārdi eiro būtu nepieciešami. Un pēc tam mēs samainījām uh, un noskaidrojām, ka vajadzētu 1,3 miljārdus eiro. Sākotnēji budžets bija 6 miljoni. Mums vajadzēja sniegt atzinumu par iespēju piešķirt papildu līdzekļus. Vairums kolēģi bija par, jeb atbalstīja ITER projektu. Bet es ieteicu iebildes par programmas finansējumu. 2010. gadā bija papildu lūgums pēc eh, papildu finansējuma, un es ieteicu, ka budžeta pozīcija 1A budžetā vajadzētu novirzīt izaugsmai. Un gadu, attiecībā uz 12. un 13. gadu m, mm, vajadzētu iz, izmantot eh, pieejamos rezervas, pieejamās rezervas. Mēs gaidījām priekšlikumu no komisijas no vienas puses. Tā cenšas mm, strādāt pie budžeta pozīcijas 2A par vides resursiem un 5. budžeta pozīcija par budžetu 12. un 13. gadam, lai mm, nodrošinātu 840 miljardus eiro. 460 miljoni eiro tika piešķirti 12. un 13. gadam. Es nebiju pilnvarota strādāt pie precīziem, precīziem cipariem. Mums trūkst precīzas informācijas un mums arī trūkst kompetenču. Mums vajag pasvītrot e, to, kas mūsuprāt ir prioritātes, uh, kad mēs lēm, lemsim par šo programmu. Budžeta komiteja noteikti ņems vērā mūsu ierosinājums, atkārtojot mūsu atbalstu ITER programmai. Un uzklausot komitejas priekšlikumu, es gribēju vēl sācīt, ka nebūtu pareizi izmantot budžeta pozīciju 1A jo tā ir eh, vairāk domāta Eiropa 2020 mērķu sasniegšanai, tāpēc mums vajag citu budžeta pozīciju. Trešajā punktā es eh, atbalstu dažādus finanšu resursus, kas eh, būtu dažādās pozīcijās pieejams. Citos punktos Es ceru, ka mēs varam pilnībā vienoties par to, kas tur ir teikts, un mēs esam pret to, ka tiek izmantoti priek, e, līdzekļi, kas jau ir atvēlēti septītajai pamatprogrammai. Mēs nevaram riskēt ar tiem līgumiem, kas jau ir parakstīti, vai arī tur, kur jau ir no, finansu apropriācijas noteikti noteikts, jo īpaši tas pa 12. un 13. gadu vēl eh, pēc manām domām budžeta komentējai būtu jāņem vērā mūsu priekšlikumu. 5. 6. punkts aicina ITER un komiteju analizēt eh, projekta nepieciešamības, lai zinātu, cik nepieciešama līdzekļu, uh, lai veiktu finansu un administratīvo auditu par efektivitāti un sniegt informāciju e, par to, vai joprojām ir spēkā prasība nodrošināt papildu maksājumus, ko sākotnēji noteica komisija. Mēs gribam optimizēt izdevumus, sniedzot analīzi par to, kas notiek. Uh, E, pēdējais punkts ir ļoti būtisks, pat e, rakstiskā formā. Ja notiks svarīgas pārmaiņas, ja notiks grozīt, ja tiks grozīt likumdošana, tad 12. gada budžeta projekts, e, tur ir arī paredzēta līdzekļa Eiratomam un tur paredzēts eh, finansējums eh, ITERam līdz 20. gadam. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 18. oktobris un balsojums komitejā būs 18. novembrī, plenērā decembrī. Correia de Campos, kungs. Presidente, quero começar por agradecer eh, à colega Maria Sartori este excelente relatório, com o qual... Paldies, priekšstādātāji, pateicos eh, referentei par šo atzinumu. Es pilnīgi piekrītu tam. Par spīti visam mēs turpinām dzīvot ar ītri jau gadiem ilgi. Uh, Un tas ir risinājums, kā nodrošināt nākotnē Eiropā enerģijas resursus, un tam Eiropā arī ir simboliska nozīme. Te ir runa par vides aspektiem un par apusējiem, eh, apusēji labvēlīgiem apsvērumiem saistībā ar zinātnes attīstību, piemēram, un inovāciju piemēram, ir CERN paraugs, tas mums vienmēr ir jāpatur prātā šai jomā, kaut arī, protams, pastāv uh, atšķirības starp šo laboratoriju un CERN. Neskatoties to, mm, skaidrs, ka izmaksām ir tendence pieaugt, un mums ir jāizmanto zināma uh, izdoma finansu jomā, lai varētu Uh, nodrošināt šos resursus. Un nu, jāsaka beigās, ka mēs nepiekrītam atzinuma sagatavotājai. Tā ir ziņā, ka būtu jāmeklē resursi septītajā pamatprogrammā. Paldies! Extremamente importantes. Há que fazer duas coisas. Primeiro... Pateicos referentei Tātad eh, pirmkārt ir eh, divas eh, lietas, no kā būtu jāizvairās. Pārs, pārsniegt pastāvīgu budžetu un otrkārt sniegt informāciju komisijai par ITER darbību un treškārt ir paredzēts ITER projektam paredzēt paša līdzekļus ārpus astotās pamatprogrammas, tad mums būtu jārīkojas tā. Paldies! Rivāzī kundze lūdzi. Paldies, priekšsēdētāji! ir eh, bija tāds gadījums ar eh, parlamenta deputātu delegāciju, eh, kas norādīja uz to, ka ITER ka ITER valda vispārēja nedrošības situācija, tad mums ir vajadzīgi divi gadi bijuši, lai vispār izlemtu, par ko nodarbosies šis projekts. Un, un tad arī ir paredzēti zināmi projekti saistībā ar elektrību, bet, bet tika secināts, ka tas viss tiks izveidos 2100. gadā tikai. Nu tā, tad te ir jautājums, vai jāpiešķir 3 uh, eh, miljārdi eiro uh, zinātnei zinātne taču nepieciešami savi līdzekļi. Runājot par izmaksām, man ir jautājums komisija. Vai komisija uz turpmākajiem diviem uh, gadiem apņemas nodrošināt to, ka nav papildu izmaksu, papildu izmaksu, kas būs jāmaksā? Jo tagad atcerieties, kāda bija, uh, ka sākumā bija viena summa, pēc tam uh, mēs pārgājām pie. Um, uh, 15 miljārdiem eiro, bet ņemot vērā to, kas notika Fukušimā, mums tiešām ir nepieciešams e, ietekmes uz vīdu novērtējums. Tātad es gribu tiešām dzirdēt skaidru apņemšanos no komisijas. Paldies. Zaras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Es gribētu sākt ar apsveikumiem. E, e, Saturīra kundzei ar lielisko ziņojumu un, protams, ir E, jāuzdod šie jautājumi, kā e, virzīties uz priekšu situācija ir diezgan sarežģīta, tad es gribēju piebilst, ka Eiropas parlamentā ir daudzi, kas ITER programmu gribētu norakt uz visiem laikiem, bet mums nevajadzētu būt viņu starpā. Es gribēju pieminēt trīs svarīgus aspektus. Pirmkārt, runa ir par ekonomiskām interesēm. Mums jāpanāk tuvāko gadu laikā energo drošību Un cīņa pret klimatu izmaiņām arī ir e, ārkārtīgi svarīgs mērķis. Nepieciešamie līdzekļi ir mūsu rokās, un viens tāds līdzeklis ir arī e- ITER. Bet domāsim par saviem bērniem un mazbērniem, e, domāsim par energo drošības nākotni. Es nepiekrītu daudziem kolēģiem, ka ar atjaunīgiem zaļiem energo avotiem pietiks. Tā nav taisnība. Uh, energo patēriņš pieaugs eksponenciāli, mums ir jāturpina strādāt pie energodrošības jautājumiem. Tādi ir arī vēl tehnisks izaicinājums. Es arī piedalījos Katarašā, eh, tas ir iespējams, es domāju, un es nedomāju, ka mums būtu jāspēra soļus apakaļ. Mums ir vadoša pozīcija Eh, šie jautājumi tiek eh, pētīti intensīvi eh, attiecībā uz kodolu daļiņu sapludināšanu. Un tam ir arī vajadzīgs šai pētniecībai pamatprogrammas atbalsts. Es priecājos, ka Francija ir izlēmīga un arī Eiropas Savienībā vajadzētu būt tikpat izlēmīgai kā Francijai. Mums ir jāsaglabā savu vadošā pozīciju, citādāk nāks citas valstis kā Ķīna, Krievija, kuras kļūs vadošās šajā tehnoloģijā, kas būtu ļoti slikti no mūsu viedokļa raugoties 2011. gadā mums nebūs vairs iespēja no 1A izdarīt kaut kādas labojums 2012-13 gadam ITERam nepietiek atbalsta un tādēļ es gribētu šo deficītu aizpildīt no pārplikušiem līdzekļiem. Paldies! Like Kavaljo kundze, paldies priekšsādātāji. Es gribētu vispirms izteikties par ITER projektu Eh, aģentūrai ir jāizpildi savas, eh, savu pienākumu, ņemot vērā nākošo ITER padomu sanāksmē. Un es tikai gribētu arī vēl norādīt, eh, ka džet programma ir ļoti veiksmīga, bet pastāv zinām nedrošība attiecībā uz tās finansēm. Tātad es pilnīgi piekritu referenta priekšlikumiem, rezervis izmantošanas ziņā, un ka nav jāizmanto uh, budžeta apropriācijas no septītā eh, no 200, 2007. gada pamatprogrammas, un tas nozīmē par 160 miljoniem mazāk līdzekļu 2012. un 2013. gadam. Un es domāju, ka šis risinājums ir labi sabalansēts un pilnīgi atbalstu referentu priekšlikumu. Odī, kungs, paldies priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties mūsu referentam par viņa labi sagatavoto tekstu. Es kārtējo reizi uh, uh, lasu te par riskiem. Šodien apgalvot, ka mēs dzīvojam sabiedrībā bez riskiem, ir bezatbildīgi. Jo iter saplūsmes. Uh, enerģija izceļ to, cik svarīgi ir eksperimenti, kurus iesāka Krievi. Gribu pieminēt Ķīna, Japāna, ASV ir veikuši līdzīgs pasākums, un Eiropas Savienībā ir jāuztur savas apņemšanās enerģijas jomā, ja mēs gribam izvairīties no sakaršanas uh, klimata jomā par diviem uh, grādiem, kā apņēmās mūsu valdība vadītā. Es gribētu vērst kolēģi uzmanību uz to, cik grūti mums ir finansēt lielos projektus, tāpēc, ka projektu ilgumi pārsniedz finanšu perspektīvu Galileo, ITER. Es priecājos, ka budžeta komiteja un budžeta kontrolas komiteja balsoja par uh, priekšlikumu. Uh, šo projektu finansēšanai izveidota īpaša budžetu sadaļa. Mums ir jāatbalsta mums piedāvātā elastība, ja mēs pārsniegsim, ja mums paliks eh, kaut kādu pārpalikumu no šī ITER projekta, tad um, mums nav jādod šī nauda atpakaļ dalībvalstīm, bet jānodrošina tālāk liela apjoma projekti. Visumā atbalstu Sartori. Kundze, es domāju, ka te ir laba Nu, virzība uzņemta. Priekšstādātāja kungs, es gribētu sacīt, ka komisija nav īpaši labi sapratusi parlamentu saistībā ar grūtībām ar ITER projektu. Tagad situācija ir mainījusies. Tagad jautājums ir par to, kā mēs varam piešķirt uh, globālu redzamību visam pro projektam. Darbie kolēģi, mēs esam jau vairāk kā pusstundu pārsnieguši savu uh, runāšanas laiku, bet viss darba kārtības punkti ir jāizskata, tie uzkrājušies no pagājušās sēdes, man ļoti žēl, tādēļ es aicinu izteikties kodolīgi. Varbūt mums izdosies minūtē iekļauties četri, vēl grib runāt Hercogs kundzi pirmā. Thank you, thank you, chairman. I try to... Paldies, priekšstādātāji. Izteikšos pēc iespējas īsāk. Es uzskatu, ka mums ir jāpieņem principāli svarīgs lēmums. Eiropas Savienība pastāvēs nākotnē Eh, pastāvēs eh, iestāsies tikai par garāžu lielumu projektu, vai arī mēs eh, iestājāmies par lielu projektu, un, bet te nu mēs nevisai gribam to finansēt, bet man jāsaka, ar lieliem projektiem vienmēr ir liela, gru, liels grūtības finansēt, un te ir un par ITER. Mēs, kā parlaments, nevaram izmantot plašu manevru telpu, jo, kā sacīja arī Odīkungs, padomu gribēja rīkoties pati atsevišķi. Es tomēr gribētu norādīt vēl uz vienu lietu. Mums ir jāpieņem lēmums mazākā simts dienu laikā pirms, akt, pirms uh, reālajām finanšu uh, apņemšanās, jo janvārī jau būs jāmaksā uh, algas džet projektā strādājušiem. Jāsaka, ka pieņemt lēmumu mazākā simts dienās vispār nav ilgspējīgi, tātad mums jārīkojas pēc iespējas ātrāk, jo īpaši tāpēc, ka mums ir paralēlas diskusijas par Eiroatom eh, programmu. Tātad eh, darba grafiks ir tiešām ļoti saspringts, un tas nevienam no mums nav labi. Es domāju, mēs par to visi varam vienoties, ka mums jāatrod līdzekļi, taču tas nedrīkst būt uz eh, septītās pamatprogrammas rēķina. Uh, Lēmums par ītri ietekmēs septītās pamatprogrammas projektus, jo šās izpētes iestādes saņem naudu arī no ITER. Un uh, no 2012. gada 1. janvāra naudas trūks, ja mēs nerīkosimies ātri, un es atbalstu referentu. Es domāju, tas šie soļi pareizajā virzienā. Angelika Nībler, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Gribu sākt ar pateicību mūsu referentei kurai es gribētu paust pilnīgu atbalstu. Otrkārt, kolēģi jau izteicās, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs šo projektu, kas notiek Eiropas vadībā, turpinātu atbalstīt. Lai mēs parādītu, ka mēs Eiropieši arī tādu lielu projektu kā ITER varam vadīt, virzīt, atbalstīt. Treškārt, pilnīgi piekrīt, un tas arī laikam atzinumā ir svarīgākais ceturtais punkts, ka ITER programma ir jāfinansē no atlikušās budžeta rezerves pēc iespējas negrozot eh, septītās pētniecības pamatprogrammas eh, finansējumu, jo eh, tie līdzekļi ir nepieciešami vēl citiem projektiem. Paldies, Holskundze! Ah. Paldies! Es ļoti augstu vērtēju šo atzinumu, un es tikai gribētu atbalstīt referentu divās, divos punktos, jo īpaši. Uh, ITER ar vien pieaugošās izmaksas ir milzīgs pamats bažām, un piekrīt citiem kolēģiem, kas norādīja uz to, ka mēs nedrīkstam finansēt ITER projektu no septītās pamatprogrammas, mēs nedrīkstam apdraudēt pašreizējo programmu. Tā vietā mums būtu jādomā strateģiski par to, kā mēs varam samazināt izmaksas. Un es ļoti augstu vērtēju Kavaljo kundzes un Hercogas kundzes izteiktos komentārus par to, ka varētu izmantot pašreizējo džet projektu. Un, ja mēs visumā varam samazināt izmaksas par ITER, ja mēs ļaujam džet eh, projektam turpināties, ja mēs tātad sagatavojam sa īpašu projektu uh, Um, lai varētu samazināt šos izdevumus, tad tas nākt par labu. Tad tieši šai virzienā mums būtu jāskatās. Mēs katrā ziņā nedrīkstam apdraudēt čet projektu finansēšanu. Es saprotu, ka tā ir um, pilnīgi nepieņemama situācija, kad personāls nezina, vai viņiem pēc viņa darbvieta vai nē. It arī ir ilgtermiņa projekts, un atbildot Odī kungam, es gribētu norādīt uz to, ka saplūsme ir ļoti interesanta koncepcija, bet e, jautājums, e, vai samazināsies tad e, temperatūras pieaugums, kas paredzēts uz diviem grādiem, bet tas ir paredzēts līdz 2020. gadam kā mērķis, bet speciālisti ir skaidri teikuši, ka nekāda elektrība netiks veidot agrāk kā 2040. gadā. LR kungs, lūdzu. Svaihinvai. Divas norādes no manas puses. Pirmkārt, brīdinu uh, manipulēt ar ITER finansējumu. Tas tagad ir realistisks, bet plašas rezerves tajā nav paredzēts apgalvojums, ka mēs varētu ietaupīt uz šī projekta pamata nav nopietņamams. Uh, Mums ir jātiec panākt kompromis, bet kompromis nevar būt tāds, ka mēs teiktu, jā, ITER varētu būt lētāks, ja mēs darītu to vai šo. Mums ir nepieciešams vismaz tas finansējums, kas ir paredzēts, un tam ir, tas ir vismaz kaut cik realistisks pamats. Otrakārt, tas viss bija paredzams. Parlaments pagājušās debatēs par FP7, par 7. pamatprogrammu sacīja, ka šāds projekts, kas jau no pētniecības fāzes e, Eh, pāriet instalācijas fāzē, vairs nevarēsim finansēt no esošās programmas. Bija skaidri pazemes, kas notiks, padomu eh, un eh, komisija nostājās mums pretī budžeta sarunās un uzskatīja, ka kaut kā mēs to iešmauksim finansējumā. Pagājušajā gadā panācam kompromisu šajā jautājumā, ko diemžēl liberāļi izjauca jāsaka, godīgi, Ferhofstads ITER padarīja par ķīlnieku citiem jautājumiem. Pagājušajā gadā mēs varējām panākt budžeta kompromisu, šogad mums beidzot tam būtu jāaizdodas, bet svarīgākā mācība no šī visi mums būs ne tikai ITER, arī Galileo GMS un liela pētniecības projekti, kas e, nonāk instalācijas fāzē, nevar vairs tikt finansēt no esošā pam, pētniecības pamata. E, budžeta. Mums ir jārada jauna budžeta pozīcija Horizon 2020. Citādi mēs katru gadu eh, ar eh, iesāktiem projektiem nonāksim tādā pat situācijā kā ar šo. Paldies! Vēl gribu dot vārdu īs komisijai. Lūdzu, arī īs atbildēt īpaši uzdoto jautājumu. Lūdzu! Uh, thanks, uh, uh. Paldies! Referent referentam par ļoti sabalansēto un saprātīgi sagatavoto tekstu. Komisija gribētu uzstāt uz to, ka ir nepieciešams panākt vienošanos par ambiciozu um, līdzekļu piešķiršanu. Runājot par džet, nākošā gada sākumā mēs varēsim izmaksāt algas, taču mums nepieciešama vienošanās pat pirms tam, jo uzsver šo faktu, Novembra beigās būs ITER padome, kurā komisijas nostāja varētu būt vājināta tāpēc, ka vienošanās par papildu līdzekļiem nav panākt līdz tam laikam. Līdz ar to mūs varētu uzskatīt par uzticības nevērtīgu partneri salīdzinām ar citiem partneriem. Tas ir svarīgs jautājums, un šai ziņā mēs augstu vērtējumu vienošanās par uh, mandātu vadīt sarunas 19. oktobrī, par kuru vienojās komis sanāksmē, bet te ir runa gan par uh, ITER līmeni, starptautisko līmeni, Eiropas līmeni. Kā jau bija norādīts, saplūsmes enerģija tika um, nodota. Uh, šī, šis jautājums tika skatīts izmaksu ziņā, un par to padomu ir saņēmusi informāciju, un mēs arī varam nākt klajā ar priekšlikumu, lai Fusion of Energy direktors piedāvātu informāciju par uzlabojumiem, kas tika panākt pēdējā gada laikā. Runājot par Japānas um, kodola katastrofa, kuras dēļ varētu aizkavēties eh, mūsu projekts. Patiesībā nav nekādas skaidras, eh, skaidras eh, saiknes starp mm, šo dabas katastrofu un, un līdzekļu meklēšanu tuvākiem diviem gadiem mūsu projektam. Līdzekļi nepieciešami neatkarīgi no tā, kāda bija katastrofa Japānā. Paldies! Paldies! lūdzu arī saprast, ka man ir jāsteidzina sēdz noris vēlreiz. Referents sacīja 18. oktobrs, 2012 ir e, termiņš e, iesniegumiem, lūdzu to visu ņemt vērā. Un tagad nākamais darba kārtības punkts, bet pirms mēs pie tā ķermies neliels paziņojums no manas puses, lai jūs to visi zinātu. Mūsu sēdz laikā viena politiskā grupa ir izsādi, izsūtījusi um, Uh, e-pastu, kur ir sūdzība izteikta, ka es neesmu darba kārtību grozījis. Lai būtu skaidrs, dāmas un kungi, es ievēroju parlamenta noteikumus un procedūru. Sēdz sākumā es lūdzu teikt, vai ir vēlme uh, darba kārtību grozīt, un tieši uh, neviens to nevēlējās, un um, tāpēc es darbojos tā, kā es to darīju. Man ir apnicis saņemt šāds ēpasts, man tiešām ir apnikušas šīs sūdzības par darba kārtību. Ir pietiekoši grūti tā novadīt sēdes, lai būtu tas godīgi un visiem būtu iespēja izteikties, proti visiem, eh, lielām vai politiskām, eh, mazām politiskām grupām. Es cenšos pret visiem attiekties godīgi, es tiešām pūlos. Uh, Ja kāds uzskata, ka tas nav, e, tad varam par to mierīgi parunāt, bet šādi to nevar risināt. Tas bija jāpasaka, pateicos par uzmanību. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Ciešāk sadarbība vienots patenta aizsardzības izveidas jomā. Paldies, paldies, paldies! Man tas nav vajadzīgs, es varu arī cīnīties pats e, vārds kolēģiem mēsārošam, e, kā referentam. Paldies, priekšsēdi. Es piedāvātu divus jautājumus saistīt, proti 6 un 7, ja jūs neiebildīsiet priekšsēdi. Priekšsēdi. Tā, tad es piedāvāju apvienot 6 un 7 darba kārtības punktu, ja jūs neiebilstiet. Vienkārši, lai ietaupītu laiku. Jā, paldies, labi, tad tā daram. Attiecībā uz vienoto patentu aizsardzības sistēmu. Jāpiekrīt kolēģiem un ekspertiem, ka ir vēsturis brīdis. Kopš 2000. gada Eiropas Savienība ir pūlēsies veltīgi pieņemt vienotu Eiropas patentu aizsardzības sistēmu. Šodien mēs runājam par priešlikumu. Šajā jomā Eiropas parlaments ir uh, stingri atbalstījis patiesu Eiropeisku patentu sistēmu un ļoti apsveic komisijas priešlikumu, uh, kas pārēdz līdzsvarotu uh, un praktiski implementējam risinājumu. Parādzīsimies, kādi likumdošanas soļi šim ir spērti. Ir bijušas grūtības panākt vienošanos, vienbalsību padomē, eh, un tas ir novedis pie sarunu izgāšanās vairākas reizes. Gal galā 12 dalībvalsts prasīja komisijai iesniegt priešlikumu, eh, pastiprinātai sadarbībai patentā aizsardzības jomā 13. aprīlī komisija prezentēja divu likumdošanas priekšlikumu pakotni, kas ļautu katrai kompānijai vai individam aizsargāt savus izgudrojumus ar vienotu Eiropas patentu, kas darbosies, diemžēl, ne visās 27, bet 25 dalībvalstīs. Pēc dažiem uh, desmit gadiem, kad ir notikušas politiskas un profesionāls debats, visi dalībvalsts izmantot Itāliju un Spāniju e, panāca vienošanos, ka, lai e, e, vienoto tirgu pabeigtu, vienotam Eiropas patentam ir obligāti nepieciešamība. Tas to izsniegs esošās dalībvalstu patentu iestādes Eiropas patentu, pamatot uz Eiropas patentu konvenciju Eh, un ir vienprātība starp eh, dalībvalstīm un ES institūcijām, ka būs vienots juridiskais ietverts eh, vienotāju patentu sistēmai, lai veicinātu Eiropas līmeņa inovācijas. Patiesi vienota Eiropas patentu sistēmas radīšana pirmkārt ļaus vienkāršot esošo sistēmu, kas savukārt ļaus patērētājiem mazāka birokrātija saskarties un samazinās patentu izmaksas Eiropā līdz pat 80%. Esmu pārliecināts, ka vienošanās, kas ir panākta līdz šim, būtu jāiedarbina e, bez kavēšanās. E, rūpniecības, pētniecības un enerģetikas komitejas vārdā mums ir jāņem vērā problēmas galvenokārt, ar kurām saskarās mazie vidēji uzņēmumi, prasot, pieprasot patentu aizsardzību. Ir labi zināms, ka daudz tirgus spēlētājiem ir, nāk saskarties ar daudziem administratīviem un finansiāliem šķēršļiem. Piekrītu Eh, dalību valstu, eh, tātad nodevu sadalījumam starp dalību valstīm un ES iestādēm līdzsvarotā godīgā veidā, par to ir runāts šodien. Eiropas patenta izmaksas varētu būt starp 22 un 26 tūkstošiem eiro. ES patenta radīšana palīdzēs samazināt šīs izmaksas līdz 680 eiro eh, par patentu un radīt veiksmīgāks apstākļus investīcijām pētniecībā un attīstībā. Visbeidzot, man jāsaka, ka kā likumdevējam parlamentam ir jābūt informētam pār komisijas eh, pienākumiem attiecībā uz mums saistībā ar šo likumdošanu. Un tagad par septīto darba kārtības punktu es gribētu runāt par juridisko jurisdikcijas sistēmu ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai un eh, daži vārdi par vienoto eh, jurisdikcijas sistēmu patents strīdos. Tātad, lai panāktu to, eh, ir jāizveido vienota patentu strīdu izšķiršanas sistēma, kā ITRE. Uh, ziņotājs vai referents Lēdes kunga ziņojumā centos izcelt dažus elementus šajā jaunveidojumā tiesā, kas varētu nodrošināt, ka šī tiesa strādātu kvalitatīvi un par saprātīgām nodevām. Federalizēta tiesas darbība ir tiešām nepieciešama, lai aiztaupīt izmaksas un laiku. Nākamais svarīgais mēģis būtu nodrošināt augstu kvalitatīvu koplēmumu procedūru tiesnesiem, tiesnešiem, e, jābūt ar augstām tehniskām un juridiskām kvalifikācijām, ir pastāvīgi viņi jāapmāca, ir jābūt vienkāršākai pieejai maziem vidiem uzņēmumiem, jaunām inovatīvām uzņēmumiem attiecībā uz nodevām un procedūru nobeigumā. Aicinām iesaistītās dalībvalsts nekavējoties eh, parakstīt nolīgumu. Paldies! Paldies! Vārds Gīrekam. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni koledzy, nie jestem takim optymistą jak. Liels paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gan nebūšu tikpat e, optimistiskā mans kolēģis, mēs sāroši. Uh, Eh, šis, eh, šī regula neparedz vienotu patentu, par kuru mēs cīnāmies jau gadiem ilgi. Es domāju, mums ir nepieciešams cits risinājums. Šis risinājums nav labā ziņas mūsu ekonomika. Mums arī jāņem vērā, ka mums nepieciešams innovatīvas formas, ņemot vērā visādas juridiskās procedūras iespējams, ka jūs nezināt, bet daži Eiropas patērni, patenti, tādi kā, piemēram, farmaceitisko preču patenti, uh, ir līdz pat 800 lapas, pušas, uh, lapas puses gāri, un tas uzliek milzīgus izmaksas uh, tūkojumu dēļ. Mums uh, vajadzētu samazināt šīs izmaksas, nepieprasot tulkojumus, bet tas, ko darām tagad, ir neliels Uh, solis uz priekšu. Mēs vienkāršojam procedūras un pavisam nedaudz mazinām Eiropas Savienības izdevumus, kurus sēdz uzsvēršu, sēdz ne Eiropas uh, institūcijas tādas kā uh, patentus, Eiropas patentu iestādi. Tātad mēs samazinām zināmas izmaksas, tomēr tūkojam dēļ vēl ar vienu izmaksas ir augstākas nekā, piemēram, Japāna vai ASV. Mūsu konkurenti, jo īpaši konkurenti ārpus Eiropas Savienības izmantos to, ka mūsu mazie vidēji uzņēmumi nevar te cīnīties konkurences tirgu un pirks patentus Krievijā, piemēram. Mums ir eh, jāparedz patentu Eh, kvalifikācijas eh, kritēriji. Cik es zinu, tad eh, te patiesībā ir atkāpšanās no Eiropas mm, patentu konvencijas. Šis projekts ir puscepts. Mēs te tikai uh, secinām, uh, kādas būs sekas Eiropas patentu uh, biroja, kas nav Eiropas Savienības uh, institūcija Uh, darbībai. Arī runājot par nākošo dokumentu, tas nav, uh, tas ir pušsisats, nav kārtīgi sagatavots. Esmu pārsteigts par šo steigu, jo jūs mēģināt tagad dabūt cauri projektu, kas nav vispārēji pieņems. Pirmkārt, nav. Uh, tulkojumi pieejami, ju, juridiski dokumenti taču ir ļoti sarežģīti, to valodu nav viegli saprotam tā, tad es saprotu, ka e, tas ir mēģinājums darīt kaut ko, kas kaitējas Eiropas Savienībai, jo patiesībā nav, netiek ņemts vērā finanšu sekas mūsu ekonomikā. Šeit tiek darīts tas, ka ne Eiropas Savienības organizācijas, Eiropas patentu biroja uh, Eh, izmaksas, kas ir lielas, tiek pārliktas uz dalībvalstīm. Un vidējā alga šai biroja ir apmēram 10 tūkstoši eiro mēnesī, un līdz ar to mēs varam ie, iedomāties, cik, eh, ka tur ir vesela armija cilvēku, kas mēģina tik galā ar šiem skaitļiem. Paldies! Děkuji, pane předsedo. Nākošais eh, runātājs. pan kolega Gerek eh, snahu dospět k nějakému lepšímu, lepšímu výsledku a Tad mums ir jātiecas uz labāku rezultātu panākšanu, lielāku efektivitāti, un es ļoti pateicīgs esmu Mēsaroškungam, ka viņš arī ļoti pūlas to panākt. Uh, Šī nav pēdējā reize, kad mēs šos jautājumus apspriežam. E, šie jautājumi būs apspriežam vēl ilgstoši, lai mēs nonāktu pie Eiropas e, patents sistēmas, kas tiešām darbotos un patenti būtu aizsargāti visaptaroši visā Eiropas Savienībā. Tas nav vienkārši un ņemot vērā dalību valstu ilgstošās diskusijas par šo jautājumu, tas ir skaidrs, ka process ar vēl ilgi turpināsies. Ziņojums ir solis šajā virzienā, bet man būtu viens jautājums vai īsts komentārs. Es saprotu mēsāroša kunga pūles eh, aizsargāt mazos vidējos uzņēmumus un viņu intereses. Tiešām administratīvās izmaksas ir jā, mini jābūt, tam jābūt pēc iespējas mazākām attiecībā uz šiem uzņēmumiem, jo viņiem nav tādu līdzekļu un cilvēku resursu, lai citādi sasniegšu Eiropas patentu, bet neesmu pārliecināts, ka mēs varam sacīt, ka MVU ir jādod iespējas eh, par mazākām izmaksām pieteikt Eiropas patentu un vairāk iemeslu dēļ, proti. Mēs zinām, ka MVU definīcija pirmkārt, tas ir strīdīgs jautājums, kā mēs varam būt pārliecināti, ka tas tiešām ir mazs vai vidējs uzņēmums, ar ko mums ir darīšana. Eiropas patentu valde vienmēr centīsies rast tādu kā zelta vidusceļu. Es priecājos, ka mēs, Sāroš kungs, e, domā par MVU interesēm, bet varbūt, ka MVU atbalsts būtu sniedzams citā veidā. Esmu pārliecināts, ka šis ziņojums nebūs pēdējais par šo jautājumu. Mums nāksies vēl eh, izstrādāt vairākus ziņojumus, lai panāktu intelektuālā īpašuma pilnīga aizsardzība Eiropā. Kā es atcīts, mēs āroša kunga pūliņus es apsveicu, eh, jo patenta aizsardzība ir saržģīts jautājums. Paldies, esmu pārliecināts, ka diskusija vēl turpināsies un vēlāk mums vēl būs iespēja rast vislabāko veidu, kā panākt patiesu Eiropas patentu aizsardzību. Vārds kolēģim Rūdem. Uh, lūgt nerunāt ilgāk kā divas minūtes. Sådan set give herr Gierig ret i meget af det, han siger, men vi skal bare passe på, at vi ikke gør det bedste til det gode. Atbildot uz Gireka kungu sacīto, viņam ir taisnība, taču tagad nebūtu jāmeklē Es atvainojos priekšsēdētāju kungs. Es atsākšu vēlreiz. Tātad es piekrītu Gireka kungam visnotaļ uh, lielā mērā, taču, taču labākais eh, iespējams ir labā eh, ienaidnieks. Mēs jau gadiem ilgi gaidām rezultātus ITRE komitejā. Mēs nedrīkstam sacīt, ka mēs nevēlamies turpināt ja visi kriteriji netiek ievēroti. Es domāju, ka ir būtiski svarīgi atbalstīt referentu šai ziņā, šai jautājumu, jo tas viss ir jāuzliek uz sliedēm. Mēs jau gadiem ilgi gaidām kaut kādu rezultātu. Un, trūkumi mums e, jāpiesauc pēc tam, jo, protams, ka mēs šodien nepieliksim punktu, process vēl nav nu, beidzies taču vismaz mēs varam doties tālāk. Paldies! Izkustēties no vietas. Baļšītis kungs, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētā. Mēs gadiem šo priekšlikumu ilgi jau kādu desmit gadu mēs mēģinājām izveidot Eiropas Savienības patentu sistēmu, un līdz šim um, viss šis process nav nes nekāds augsts. Es domāju, mums ir nepieciešama pietiekoši liela politiskā grība, lai šo procesu virzīt tālāk. Protams, ka nav viegli izveidot neiespējami, ir neiespējami izveidot perfektu sistēmu jau no paša sākuma, taču vismaz jāspēr pirmais svarīgais lielais solis. Es bieži vien uh, uzklausu starptautiskās delegācijas, bet kad es uzklausu tātad tirzniecības pārstāvis, tad skaidri zinu, ka viņi ir pārliecināti par to, ka mums ir jānodrošina intelektuāla īpašuma attiecīga aizsardzība. Un es uzskatu, ka šis priekšlikums nāk īstajā laikā. Es nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienība tērē tūkstošiem eiro uz izpētes projektiem, bet dažas dalībvalsts kaut kādu apsvērumu dēļ negrib piedalīties šajā vienotajā patentu sistēmā. Es uh, augstu vērtēju šo priekšlikumu un ceru, ka mūsu komiteja parādīs ieprie, pietiekoši lielu politisko gribu turpināt šo procesu. Kolēģis Vido Kvadrs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis te instruments konkurences uh, nodrošināšanai ir nepieciešams Eiropas Savienībai. tā ir daļa no vienotas uh, sistēmas, kas mums sniegs priekšrocības konkurences jomā. Un vēl vairāk Eiropas uzņēmumi gūs uh, labumu, jo, uh, ja viņi grib aizsargāt savus produktus, savu darbu un intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā, kā arī uzņēmumi uh, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības un kas vēlas eh, gūt intelektuālā īpašuma aizsardzību Eiropas Savienībā. Tāpēc šis instruments ir eh, obligāti nepieciešams. Mēs bieži runājam par e-, ekonomiku un konkurēt spēju. Mēs vienmēr runājam arī par to, ka nepieciešams viens patents Eiropas līmenī. Uh, Neviens par to nešaubās, un visi tic šiem mērķiem. Vajadzētu pielāgot šo prasību un mūsu kopīgo mērķi, lai to pārvērst īstenībā. Īstenība ir tāda, ka Eiropā ir liela valodu daudzveidība un arī daudzveidība pakotņu razo, ražošanu, patentu ražošanai, es atvenojos. Dažās valstīs ir ļoti daudz patentu, citās atkal mazāk. Nespēja šo projektu virzīt uz priekšu ir novedusi pie tāda izmisuma, izmisuma soļa, Mums vajadzētu stiprināt e, sadarbību. Bet šie, šajā jautājumā nepietiek ar stiprinātu sadarbību. Ir pilnīgi skaidrs no līgumiem, ka, ka e, par rūpniecisko pusi ir jā, jālem vienai struktūrai, un tas ir jādala no tieši iestādēm turpinot šo procedūru stiprin, ar uh, sadarbības stiprināšanu, kuru piesauc dažas dalību valstis Eiropas tiesā, es nedomāju, ka tas ir pareizais politiskais solis. Mums jāmēģina risināt šo jautājumu kaut kā savādāk tā, ka tas būtu pieņemami mums visiem. Un es gribētu ierosināt, tas ir mans tāds personīgs priekšlikums, ka iespējams mēs eh, varētu eh, šīs te trīs valodu versija par stiprinātu sadarbību varētu būt paredzēts kā pagaidu mēģinājums pakāpeniskai ieviešanai, e, kas, kuras mērķis varētu būt sasniedzams pēc dažiem gadiem. Un varbūt mums jāvirzās uz vienīgi angļu valodas versiju. Es saprotu, ka trīs valodas sistēma būtu pārējais fāze. me, lai mēs virzītos uz vienas valodas sistēmu, tātad tikai uz angļu valodas versiju. Un tad visi būtu vienlīdzīgā stāvoklī. Es domāju, ka šis kompromiss mums ļautu virzīt jautājumus priekšu. Ja mēs uzstājam, piemēram, Itāliju un Spāniju, negrib pieņemt trīs valodu sistēmu, un apelē iesniedz prasību tiesā un paralizē jebkādu virzību uz priekšu šajā konfliktā. Un citas valstis atkal grib paturēt trīs valodu sistēmu. Es domāju, ka mēs politiski neko nevaram paveikt. Tāpēc es ierosinu šo kompromisu. Tātad trīs valodu sistēma ir pārējais fāze virzībā uz to, lai pēc zinām laika mums būtu tikai angļu valodas versija. Thank you very much. Uh, uh, we... Paldies, saka Karvaljo kundze. Mums patīk šī regula, mēs sveicām to, mēs saprotām, e, Eiropas patents ir ļoti svarīgs, konkurētspēja Portugāla ir pievienojusies sadarbībai. Uh, tomēr mēs dodam priekšroku angļu valodas, tikai angļu valodas versijai. Un mēs atbalstām šo te ideju ide par to, ka trīs valodu versija varētu būt pārējais fāze virzībā uz vienas valodas versiju. Droši vien vienīgi apvienotā karalista pret to neiebildīs, bet tā jau parasti ir. Yeah. Grazie Presidente, io ti farò contento perché rinuncio all'intervento. In... Kanciana kungs, paldies. Es redzu, ka iepriekšējais runātājs pateica jau to, ko es gribēju teikt, tāpēc es pilnībā atbalstu to, ko teica viņa. Un, uh, eh, da fragen, ob wir da... Sirsnīgs paldies. Līdz ar to varam pabeigt šī eh, jautājuma izskatīšanu, vai vēl kāds gribētu izteikties? Mēs araškungs, lūdzu. Es tikai gribu pateikties kolēģiem par komentāriem, gan kritiku, gan atbalstu. Es ar nodomu nesāku runāt par valodas problēmu, jo tas ir jūtīgs jautājums, un es skatījos, cik redzēju, ka daudzas sarunas ir izgāzušās šī jautājuma dēļ. dēļ bet eh, es principā piekrītu vienas valodas versijai nākotnē, bet kā līdz tām nonākt, kā nonākt pie šīs vienošanās, es īsti nezinu. Es tikai gribu pateikt, eh, ka termiņš iesnieg, lai iesniegtu grozījums ir 11. oktobrs, un tad jūs tur arī varat izteikties. Paldies! Paldies, līdz ar to šis debkātība punkts ir izskatīts astotais. Eiropas parlamenta rezolūcija par klimatu pārmaiņu konferences Durbanā. Mēs jau īsi par to runājam, un ir bijusi eh, eh, viedokļa apmaiņa rakstveidā starp referentu un nereferentiem ar mēģi panākt konsens. Es labprāt gribētu dot vārdu kolēģei Jordānai Sizē, bet viņa ir izgājusi no zāles. Nu, tad varbūt sāksim ar referentiem. Vārds pirmajam Šimānska kungam. Nu tad eh, atpakaļ. Nu tad eh, lūdzu, Romāna, varbūt jūs sāksiet. Lielas paldies! Man prieks, ka mēs varam runāt par klimatu pārmaiņām. Es turpināšu slovēņu valodā arī šogad. Eiropas parlaments izstrādās eh, savu pozīciju eh, klimatu konferencē Durbanā. Eh, padomē ir tā pati atbildības joma kā pagājušajā gadā. Mēs esam sagatavojuši tātad komitejas pozīciju un ceram, ka to arī komiteja apstiprinās mans mērķis, to es teikšu jums visiem, ir tāds, lai visas politiskās grupas to varētu atbalstīt. Šis mērķis arī ir sasniegts. Es pateicos visiem ēnu referentiem par kooperatīvo darbu. Es domāju, esam panākuši labu rezultātu. Komitejas atbildības jomas ir ievērots. Mēs esam izteikušies tikai par starptautiskām sarunām, nevis par ES iekšiem jautājumiem. Ierosinām divas jaunas sadaļas NV komitejai, proti sadaļu par rūpniecību un ilgtspējīgu saimniekošanu, un otra sadaļa par tehnoloģijām un pētniecību. Uh, ierosinām arī dažus grozījumus attiecībā uz energoefektivitāti, kas arī ir mūsu atbildības jomā. Esam īpaši izteikušies par to, ka klimāta pārmaiņās nerada tikai apdraudējumi, bet arī iespējas. Mums ir, protams, jāvēro, ko dara trešās valstis, jo, ja klimata izmaiņu jomā mēs tikai visu skatām kā ES kompetenci, tad uh, pastāv iespēja, ka mēs startautiskajā līmenī mm, neko labi nepanāksim. Un tā nu mēs esam likuši uzsvaru uz problēmas internacionalizāciju, mēs eh, paužam bāžas par CO2 noplūdēm un par energointensīvām nozarēm un norādam arī uz Ķīnas un ASV lomu šajā jomā, un mēs arī šoreiz piedāvājam tādu nozars pieeju. Proti tā, kā tas bija paredzēts tekstā par 2020. gada ceļkārti esam pārliecināti, ka valstīm būtu jādod iespēja izmantot tirgus mehānismus emisiju samazināšanai. Un tam visam ir arī jābūt kaut kādai globālai loģikai. Eiropas Savienība par ITS sistēmu ir izsūtījusi šķīrsies eh, tātad emisiju eh, tirdzniecības schēma, un ar to mēs atšķirmies no pāriem. Attiecībos pētniecību mēs uzsveram tehnoloģiju transferu nozīmi eh, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Mēs zinām, ka Kankūnā tika panākta vienošanās par tehnoloģiju mehānismu. Mēs vēlētos, lai tas šī vienošanās drīz tiktu implementēta. Arī starptautiskā līmenī ir jāinvestē vairāk pētniecībā un attīstībā. Panākumus gūsim tikai tad, ja mums izdosies eh, arī attiecībā uz tehnoloģijām šādas panākumus gūt. Un tehnoloģija transfers šajā kontekstā ir svarīgs Ehm, to es varētu sacīt tagad par saturisko pusi, bet priekšēdi man ir arī divi procedurāli jautājumi minami. Viens attiecas uz ITRA komitejas lomu šīs rezolūcijas pieņemšanā eh, līdz decembrim šī e, rezolūcija ir tāda, kurā vadošā loma ir NV komitejai, mēs gatavojam grozījums, bet mēs neesam vienlīdzīgi NV komitejai attiecībā uz šo rezolūciju, bet es domāju, mums ir jāpanāk šī vienlīdzīgā loma. Envi ir atbildīgi par eh, vides jautājumiem, mēs par tehnoloģiskiem, enerģiju, pētniecību, informācijas tehnoloģijas, tas viss ir ļoti svarīgi. Es gribētu sacīt, ka tas ir vismaz tikpat svarīgi kā jautājuma ekoloģiskais aspekts. Tādēļ es domāju, ka mums ir jāsņem vienlīdzīga pilnvaras attiecībā uz šo rezolūciju, ja ne šogad, tad nākamgad. Un rezolūcijas autoriem vajadzētu būt tikpat lielā mērā ITER, ITRE komitejai kā NV komitejai. Otrs ir klātbūtne klimatu konferencē. Mums vienmēr ir grūtības risināt jautājumu, cik daudz deputāti ir šajā delegācijā un kā šie pārie deputāti, kas nav delegācijas sastāvā tiks akreditēta. Līdz šim komisija šo jautājumu risināja ar akreditāciju, bet katru gadu ir e, problēmas tikai pieaug, un šogad arī atkal tā būs, un tā vien šķiet, ka deputāti, kas nebūs iekļauti parlamenta oficiālajā delegācijā, nevarēs saņemt akreditāciju ar Eiropas komisijas palīdzību, un tā ir ļoti nopietna problēma, proti tādēļ, ka ITRE un NV komitejas Eh, pret viņām nav vienlīdzīgas attieksmes. NV ir vairāk pārstāvi šajā delegācijā nekā ITRA e komiteja. Un arī mēs, kas esam šajā komitejā ļoti intensīvi strādājuši ar šiem jautājumiem, nesaņemam akreditāciju oficiāli šo pasākumu. Un īpaši nepatīkam ir tas, ka mūs aicināja ar globu starpniecību. Uh, akreditāties. Man jāsaka, nu labi, labi, ka vismaz kāds mums var palīdzēt ar akreditāciju, bet tā ir tomēr nopietna problēma. Pirmais jautājums ir tāds, ko es kā deputāte, ja es ņemšu globa akreditāciju, ko es Durbanā vispār varēšu darīt, vai man būs eh, tādas pašas iespējas tur strādāt kā kolēģiem, varēšu piedalīties visās sēdēs, kurās arī viņi piedalās, tas ir pirmais jautājums, un otrkārt mana neatkarība. Jo, ja es saņemšu globa akreditāciju, tad uh, man būs uzlikts uh, šis zīmoks, un tā ir nevalstiska organizācija tomēr kā nekā. Nu, kā tad būtu, piemēram, analoga situācija ja mēs piedalītos informācijas tehnoloģiju konferencē un saņemtu Microsoft akreditāciju. Tas ir nepieņemami. Es domāju, šī praksa nevar turpināties priekšsēd. Es jūs ļoti lūdzu pagādāt par to, lai ITRE komitejas deputāti, kas eh, strādā ar klimata izmaiņu jautājumiem, saņemtu tādas pašas iespējas strādāt šajā konferencē, kā Envi komitejas deputātiem. Paldies! Šimanska kungam vārds. Dziękuję bardzo. E, pełna zgoda z tym, co. Paldies, es pilnībā piekrītu tām, ko teica referentes kundze, jo īpaši mm, uzstāšanās beigās. Itre ir tikpat svarīga strādājot pie Eiropa parlamenta pieejas, jo klimata politika tiek ieviesta, jo īpaši rūpniecībā. Uh, Tāpēc sekas e, no politikas tieši ietekmē rūpniecību. Un šīs sekas ir milzīgas, jo mēs e, ietekmējam konkurētspēju mūsu uzņēmumiem un e, intensīvās rūpniecības nozars Šie ir e, svarīgi jautājumi, tāpēc mana e, politiskā grupa cer, ka šie jautājumi tiks pastāvīgi e, turēti uzmanības centrā, jo sekas ir daudz tālajošākas nekā vienkārši rūpniecības pārcelšana. Investīcijas nepieejamība rūpniecībai arī palēnina inovācijas procesus rūpniecībā. Un tādēļ mums vajadzētu uzstāt uh, uz, mm, uz to, ka jāpatur uzmanības centrā šis jautājums, un mums vajag, lai Eiropa būtu politiskais līderis šajās jomās, neuzstājot uz to, uh, ka mēs paši sev uzliktu uh, ierobežojums. Have made a mistake, shadows first.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 sadarbību, kas pastāvēja starp politiskām grupām. Mēs bijām ļoti pragmatiski, lietišķi. Un eh, tas izrietēja no vienošanās, ko noslēdzām iepriekšējā sanāks laikā Kankūnā augstās līmeņa sanāks laikā. Es varētu sacīt, ka mēs izgājām no itre komitejas kompetences jomas atbalstot šo rezolūciju. Tad, te mēs runājam par enerģijas sektora ieguldījumu un, ieguldījumu un par energoefektivitātes pārvaldi. Tam ir jāspēlē nopietna loma eh, augstā līmeņa sanāksmēs. Pagājušajā gadā Konkūnā uh, mēs organizējām semināru par energoefektivitāti. Tāds bija Eiropas parlamenta ieguldījums šai seminārā. Taču mums ir jauns elements, ka mēs e, šādā veidā ieguldām kaut ko jaunu izēvielu uh, jomā, un eh, tas arī tiek iekļauts eh, šajā rezolūcijā, turklāt teiks ir ļoti skaidrs un precīzi. Mēs runājam arī par eh, energo nepietiekamību 14. punkta pirmajā apakšpunktā. Es domāju, tas ir svarīgs jautājums visām politiskajām grupām, taču kas ir vēl svarīgāk, ir tas fakts, kā darba vietas uh, uh, zūd saucamā green job leakage. Ja mēs neesam pietiekoši nodrošinājuši investīcijas energoefektīvu risinājumu labā, tad mēs zaudēsim darba vietas. un konkurenti ir tādi paši, kādi bija arī pagātnē. Tātad ASV un Ķīna. Šīs valstis īsteno milzīgas investīcijas šajā jomā. Investīcijas klimata izmaiņu novēršanā nav jāuzskata par izdevumiem, bet par ieguldījumiem mūsu konkurētspējas uzlabošanā. Uh, mēs runājam vienmēr pārliecinošā veidā, ir skaisti vārdi, kas arvien izskan, taču mēs nedrīkstam eh, pretstatīt viens otru. Mums visiem ir jāsaka ieguldījums klimata izmaiņu novēršanā ir jaundarba vietu veidošanas ieguldījums. Tā tad mums ir jāvirsā centieni šai virzienā. Tā tad eh, gaidāmā sanāksme, augstā līmeņa sanāksme, man šķiet, ka ir tikai loģiski, ka vides komiteja eh, šai ziņā ir ietekmīgāka par mums, jo te taču ir runa tieši par klimatu konferenci, taču tikpat saprātīgi ir sagaidīt, ka komiteja, itre komiteja arī spēlē savu lomu kaut arī vides komiteja ir pamatā atbildīgā komiteja. Es domāju, ka tas darbosies pietiekoši apmierinošā līmenī. Es šeit esmu jau divus gadus, bet es uzskatu, ka šī sadarbība ir jātīsta. Mēs tagad nedrīkstam palikt eh, pie savas nostājas. Mēs nedrīkstam būt tādi kā sastinguši savā attīstībā. Ir jāattīstās tālāk. Nepieciešama attīstība, lai komiteja pilnīgi iesaistītos visos darbos. Runājot par akreditāciju, es pilnīgi piekrītu referentei. Es varētu sacīt, ka ITRES komiteja un galvenokārt sekretariāts, priekšstādātājs, uh, viņiem ir jāpalīdz eh, risinot akreditācijas jautājums. Mums ir vismaz viena persona vides komitejā, eh, kas darbojas gan pie mums, gan vides komitejā, bet šī persona nav akreditēta, un līdz ar to viņai pašai būs jāsat savu izdevumu. Nu, tas nav saprātīgi. Komiteja mums, komisija mums saka, mēs nevaram doties šo konferenci pārāk plašā skaitā. Jā, nu tam es varu piekrist. Taču nevar arī pieļaut, ka ir tikai divas personas no, no tāda vai uh, no tādas vai citas uh, dalībvalsts. Mēs taču pārstāvam 27 dalībvalsts un delegācija patiesībā nemaz nav tik liela. Es iestājos par to, lai deputāti, kas ir ITRE vai ENVI komitejas pilntiesīgi locekļi, varētu piedalīties konferences darbā. Protams, ka šodien var arī akreditēties kā NVO eh, pārstāvi, taču tas nav pieļaujams jau konferences, taču ilgsies, ilgs piecas dienas, tātad mums nepieciešama viss, viss atbalsts labākā risinājuma labā. Kabaljo kundze, lūdzu. Thank you very much, President. I would like. Paldies, priekšsēdētājs, gribu pateikties referentiem, mēnu referentiem. Uh, par eh, eh, Jordānai par ļoti labu darbu un gribu uzsvērt divus momentus. Viens ir priekšlikums no tautas partijas eh, par pieju, kādu kolēģi, kādai kolēģi var piekrist, tātad sektoru pieeja savienojumā, tad, tad konkurētspēja saistībā ar klimata pārmaiņām un lai izvairoties no oglekļa noplūdes. Tas varētu būt sākums tam, lai sāktu skatīties, um, lai būtu svaigs skats uz starptautisku iespējamu starptautisku līgumu, kas varētu aizstāt Kyoto protokolu. Un otrs moments CDM eh, forma. CDM ir ļoti svarīgs instruments industrijai, kas netiek piem, pienācīgi izmantots tikai divas valstis. Saņem labumu, tā ir Indija un Ķīna, un CDM ir domāts e, daudz vairāk valstīm, un šis instruments ir jāpārveido, lai atbilstu attīstības prasībām citās valstīs. Varbūt ir paralēli. Komisija tagad skatās, kādi varētu būt nozaru līgumi starp es un Ķīnu un tam līdzīgi, bet tie būtu paralēli šīm te. Un visbeidzot, es atbalstu kolēģis par agritāciju attiecībā uz Durbans delegāciju. Mūsu koordinators runās vēl par to. Paldies. Joder Castillo. Sí, pues para centrarme precisamente en lo Labi, es gribētu runāt par pēdējo punktu. Gribu pateikties referentei par darbu un ēnu referentiem. Uh, Ļoti bieži mēs eh, runājam par to, kāpēc itrē jāpiedalās komitejās eh, līdzīgā pozīcijā kā NV. Arī itre nodarbojas ar klimata pārmaiņu aspektiem, piemēram, definējot mērķus un skatoties, kādos apstākļos mēs pašlaik atrodamies, uh, kādi klimata pārmaiņu apstākļi tagad mums ir. Un tad mēs varam eh, raudzīties, kā panākt savus mērķus. Tāpēc stiprināta sadarbība ir neizbēgama. Bet tas netiek atspoguļots mūsu delegācijas sastāvā. Un, bet mēs taču tieši par klimatu pārmaiņām runāsim Durbanā. Ja mēs runājam par praktiskiem jautājumiem, mums ir neizskaidrojums risinājums, jo tiek lūgts, lai līdzekļi deputātiem tiktu izmantoti, lai brauktu uz Durbanu. Un pastāv arguments, ka uh, beigu beigās pārstāvniecība, oficiālā pārstāvniecība būtu līdzsvarot uh, sadarbības ziņā, grupu sastāvā, mm, ja ņemam vērā politiskās grupas, bet uh, finansējums tiek liekts mums varētu būt līdzsvarots lēmums e, par to, ka grupas var izmantot līdzekļus, lai dotos uz konferenci saskaņā ar kritērijiem par to, kā veidot oficiālo delegāciju. Šādu iespēju vajag nodrošināt. Iero, mēs varam samazināt līdz minimumam delegāciju sastāvu. Ja daži delegāti vēlas izmantot savus līdzekļus, uh, Eh, akreditācijai. Reizēm eh, šādās konferencēs delegācijas ir samērā lielas, kā komitejas priekšsēdētājai. Es domāju, ka mums vajag tādu pašu skaitu delegātu no katras grupas, oficiālajā delegācijā, un viņiem vajadzētu rast iespēju izmantot savus līdzekļus, lai viņi varētu būt akreditēti, nevis prasīt akreditāciju no citām iestādēm. Tas ir absurds. Bobīnskas kundze. E, džinkuja bardzo, džinkuja za bardzo zruvnavaž. Lielas paldies! par šo līdz, labi līdzsvaroto ziņojumu. Es gribu atkārtot divas lietas. Es esmu eh, delegācijā, kas eh, parasti dodas strādā ar Indiju, un es nu pat atgriezos no sanāksmes, kurā Eiropas komisijas pārstāvis teica, ka mēs vairs neuzsākam nekādus milzīgus projektus ar Indiju. Tas nozīmē, ka būs eh, grūti panākt sapratni no vietējā puses. Uh, Mums vajag izdarīt spiedumu un varbūt to vajag iekļaut ziņojumā. Mums jākoncentrējas uz divpusējiem projektiem par klimatu un enerģētiku starp ES un trešajām valstiem, piemēram, Indiju. Tas mums ļautu mm, gūt atpazīstamību. Un tad nevarētu teikt, ka Eiropas Savienība neparādās sarunās un darbos un rīcībās ar Indiju. Tas varētu arī pacelt informētības līmeni par šādu ekonomisko, ekonomiskā di diplomātija ir, ir ļoti svarīga, piemēram, klimata pārmaiņu jautājumā. Un to vajadzētu mūsu darba kārtībā iekļaut. Un vēl viens neatrisināts jautājums ir pastiprināta sadarbība. Es runāju ar priekšsēdētāju. Es vēršos pie priekšsēdētāju Man ir lūgums, proti. Varbūt pastiprinātā sadarbība, 51 eh, priekšlikums, varbūt to vajag izmantot biežāk. Šie jautājumi par klimatu eh, skar eh, jautājums, par kuriem runā gan NV, gan ITRE e, komitejās tikai no dažādiem e, leņķiem. Šajā ziņojumā to vajadzētu e, skaidri nu, uz, nosaukt šo 51 mm, priekšlikumu. Paldies, kā nolemts mēs NV šo lietu nodosim tālāk, rīt būs balsojums. Un kā mājas darbu es uztvēru Kolārskas Pubiņskas kundzes uh, aicinājumu. Bieži mēs saskaramies ar situācijām, kur ir jautājumi, kas attiecas patiesībā uz abām komitejām, un tad ir vienmēr šie nepatīkamie strīdi par atbildības jomām. Tas tiešām ir grūti panesams. Un beigās virsrogūs tas, kas, uh, kam ir spēcīgāk nervi, bet ne labāk argumenti. Es domāju, ka mums būtu jārod uh, Eh, risinājums, kā mēs varam veiksmīgāk strādāt turpmāk ar tādiem jautājumiem. Es padomāšu par to, bet risinājumu vēl neuzreiz pateikt. Trešais jautājums par delegācijas ceļojumu uz šo konferenci. Viens ir tas, ko politisko grupu vadītāji nolems. Viņi to ir ierobežojuši. Bet mums ir vēl cits jautājums, kā te jomā tur tika noraidīts šis priekšlikums attiecībā uz delegāciju. Tātad tajā ziņā attiecībā uz to eh, šī delegācija jau ir privilēģētā situācijā. Un nu, tomēr vairāk deputāti vēlas doties uz konferenci nekā to var, un tas ir jārisina. Es domāju, mēs varam uzrakstīt NV komitejai vēstuli par šo, bet akreditācijas jautājums ir sarežģīts, un tas ir saistīts, ja pareizi saprat ar to, ka komisija tagad savādāk e, strādā nekā senāk. Senāk komisija to visu risināja. Es nezinu, vai kāds komisijas pārstāvs ir klāt, kurš mums varētu paskaidrot, kāpēc tas tika vispār mainīts, grozīts. E, varbūt e, jūs tagad nebijāt gatavojušies šādiem jautājumiem, bet varbūt kāds mums var sniegt atbildus to. Ja nē, nu tad uh, Varbūt uzrakstīsim vēstuli komisijai ar lūgumu to paskaidrot, jo tas arī viss šīs problēmas gal gadā radīja mums ar akreditāciju. Varu jums piekrist, ka visiem, kas teicāt, ka tas ir grūti saprotams, ka kolēģiem no parlamenta ir jāmēģina akreditāties ar kaut kādu citu organizāciju starpniecību, tas nav kārtībā un pilnībā piekrītu šeit teiktajam par to. Es apsolu jums jautājumā par e, ITRE un NB eh, eh, samēru šeit rakstīt eh, vēstuli NB komiteja un otrkārt komisija, pie komisijas vēsties ar jautājumu. Dēļ Kastīļo kundze. Kā tad īsti ir, vai parlamentam ir jālēmi par jautājumu, cik cilvēks tā vēlas nosūtīt? šo konferenci parlaments parasti teiks simtu un komisija to noraidīs, bet nu jā, tātad parlamentam ir jāizsīk šis priekšlikums un tad priekšsēž konferences un tad tālāk visi šie soļi, kas ir jāiesarpina, procedūra tā to paredz, vai tas viss ceļš ir jāiziet pieņemot lēmumu par to, ka mēs vēlamies lielāku deputātu skaitu šajā delegācijā, kas brauc uz konferenci Jebšu uh, delegācijas dalībnieku skaits paliek nemainīgs, un tie, kas vēl vēlas braukt, tiem nāksies pašiem finansēt savu ceļu ar saviem asistentiem, paredzētiem līdzekļiem starptautiskās sanāksmēs. Priekšsēdus. Nu jā, tas viss bija neformāls sarunas, šis jautājums jārisina parlaments, parlamenta administrācija, parlaments prezidents gal galā. Uh, politisko grupu vadītāju konferences, viņiem nāksies šo lēmumu pieņemt, un es vienkārši jautājumu nosūtīšu tālāk, viņiem jārod risinājums, mēs to nevaram. Vai ne? Nākamais darba kārtības punkts. Eiropas līmeņa standardizācija. Vispirms dod vārdu kolēģim Girekam lūdzu. E, Paldies, priekšsēdētāji. E, kolēģi, šodienas tēma ir ļoti svarīga Tās šī ir tēma, kas ietekmē tirgus, standartizācija veicina un atvieglo tirgu darbību, iekšējais tirgus Eiropā no tā gūst labu un tāpat kā globālais tirgus. Konkurences, konkurētspēja ir balstīta uz tehniskām prasībām, kas eh, pie, tiek piemērotas masu produkcijai, pakalpojumiem, procesiem, ICT. Un mēroga ekonomijas arī šeit var eh, panākt. Ko eh, vēlas panākt komisija? Šeit vajadzētu atzīt to, ka standarti, harmonizēti standarti visās 27 valstīs būtu jāievieš, un, šo, un šis process e, notiek jau divus, trīs gadus, tas ir pārāk ilgi. E, komisija grib paplašināt Eiropas standartu sistēmu attiecībā uz pakalpojumiem, tā grib stiprināt ICT sektoru ar standartiem un grib dot MVU E, vienlīdzīgu piekļuvi e, tam, ka viņi var piedalīties standartu izstrādē un izmantošanā. Bet tas ir grūts process. Standartizācijas iestādes, jo īpaši nacionālās iestādes darbojas kā atvērtā tirgus struktūras, bet Eiropas standarts tiks izstrādāts galvenokārt ar Eiropas subsīdijām. Uh, Un liekas, ka šeit rodas interešu kon konflikts, jo harmonizācija noved pie tā, ka nacionālie standarti pamazām zaudē spēku, dodot vietu Eiropas standartiem, un tāpēc mums rodas vairāk jautājumu vai komisija vēlas pamazām atteikties no nacionālām institūcijām, standartizācijas iestādēm un vēl jautājumiem, kā MVU var konkurēt ar lielām uh, bagātām korporācijām, ja ir runa par standartiem. Mums nav uh, regulas projektā informācijas starp uh, standartiem, jo Mums trūkst informācijas. Šis jautājums ir saistīts ar globālo konkurētspēju. Standarti tiek balstīti uz autortiesībām un pēc publikācijas tie šīs te autortiesības ir jāuztur, bet pēc publicēšanas tur var būt ietekmes patentu procedūram, tad kādas ir attiecības starp standartu un patentu un licenci gal galā. Uh, Eh, ko mēs varam zināt par e-standartiem. Un nu, mans nākamais jautājums, ko mēs darām ar tulkojumiem, harmonizējot nacionālos standartus, jo ap patentiem valda lielas pretruns, jo tur ir ļoti liela izdevuma. Kāpēc komisija atsaucas uz dažiem uz koncer, koncerniem vai fórumiem, e, izstrādājot standartus. Jo īpaši, ja ir runa par ICT tehnoloģiem. Vai nacionālās institūcijas nevar saņemt tādu pašu kompetenci un pilnvars? Šie ir galvenie jautājumi, kurus es esmu norādījis. Projekts ir interesants un nepieciešams, tas ir labs, un tomēr to vēl vai, pie tā vajag piestrādāt. Paldies! Kolīga Balčītis. Kolēģis Balčītis. Ačiū, garmēs pirmininkē. Paldies, priekšādātāji. Par šo tēmu komitejā esam jau daudzkārt runājuši, un es piekrītu referentam par to, ka ir vairāki trūkumi esošajā priekšlikumā, bet ja mēs gribam vienotu tirgu izveidot, kurš ir konkurētspējīgs, kur katram spēlētājam ir skaidri noteikumi un vienlīdzīga attieksme un caurskatāmība, E, tad mums nepieciešami standartizācijas principi visā Eiropas Savienībā. Tas ļautu veicināt konkurētspēju un skaidrību. Vēl vairāk tas ļautu e, pārveidot valsts iepirkuma sistēmu Eiropas Savienībā, kas nāktu par labu visām ES dalībvalstīm. Vēlos pateikties arī komisijai par to, ka tā uzklausīja mūsu priekšlikumus. Es ceru, mēs spēsim izveidot godīgāku un caurskatāmāku sistēmu Eiropas Savienībā, kura darbosies efektīvāk. Paldies! Mr. Weber. Oui, je suis également d'accord avec euh, Lyon. Paldies, nākamais runātājs. Es piekrītu referentam un priekšlikumam, runā Vēberkungs. Es tikai gribu piebilst, ja drīkst, Eiropas Savienība e, spēlē lielu lomu standartu izstrādē, mums ir 500 miljonu iedzīvotāju Eiropas Savienībā, tas ir lielākais pasaules tirgus. Uh, ja mēs no, gribam noteikt e, noteikumus, tad e, nav vienkārši runa par varas sadalījumu. Problēma ir tādi, tāda, var izveidot standartus, bet kurš raudzīsies, ka tie tiek ieviesti. ASV ir tam izstrādāta mašinērija, tāpat kā Ķīnai, un viņi ir gatavi vērsties pie mūsu kompānijām un viņi prasa, vai standarti tiek ieviesti un ievēroti, tāpēc mums ir liels eh, trūkums attiecībā par migrāciju, mums ir noteikumi, bet mēs nespējam šos noteikumus ieviest. Tāpēc, kur tad ir kontrolas procedūras, kur ir ieviešanas procedūras? Paldies! Ja. Monsieur Odī. Odī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! turpinot mani lieliskā kolēģi Weber sacīto, es atbalstu viņu šai ziņā. Man rodas jautājums, vai nav īstais brīdis izmantot šīs politiskās diskusijas par normām, lai to sasaistītu ar industriālo, ja rūpniecības politiku, jo ir tāds iespējas, un es arī to uh, redzu kā tas reāli notiek. Mēs diktējam visādas normas, sanita, fitosanitārās veselības, vīdes normas, taču mēs nepievēršam uzmanību tam, kurš ražos tos produktus, kas izriet no šīm normām, eh, kur, kuras tad eh, patērētājiem būtu jāmaina. Piemēram, par eh, runājot par gaisa kondicionāriem. Visā Eiropas Savienībā mēs likām uh, nomainīt tos uh, šķidrumus, ko izmanto šī aparatūra. Taču tā kā mēs nepievērsām uzmanību industriālajai, ja rūpniecības politikai, kurš reāli ražos šos uh, šķidrumus, tātad tie tagad nāk no valstīm, tiek uh, importēti no, eksportēti no, no importēt no valstīm, no trešām valstīm. Tātad mēs, mums ir e, jāskatās uz mūsu iešējo tirgu no regulējošā viedokļa un nepieciešams diskusijas, kas tad noteikti, kurš ražos, dokumen, e, kurš ražos produktus, kas nodrošinās šo normu īstenošanu. Līdz ar to nepieciešams arī zināms kontrolas centrs, kurš nodrošinās, ka tas nāk par labu mūsu tirgumu. Paldies! Un tagad komisijas vārdā Brikmanis kundzei vārds. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. If... Jūs paldies, priekšsēdētāji uh, esmu pateicīga par šo iespēju izteikties jūsu vidū. Teikšu pavisam īsos vārdos, jo laika mums nav daudz. Es gribētu sacīt, ka mēs ļoti augstu vērtējam to lomu, ko jūs piešķirat standartizācijai. Jums ir īpaša loma sniegt ieguldījumu mūsu diskusijās, kā Eiropas standartizāciju padarīt labāku, kā, kā to vienkāršot, modernizēt. Tāds ir komisijas mērķis. Un tas mums arī ļaus sasaistīt Eh, šo lietu ar Eiropas Savienības 2020 eh, stratēģiju, ar citiem svarīgiem mērķiem. Tas viss ir saistīts ar mūsu projektu uzlabot standartu izmantojamības veidu, standartu iespēju tikt izmantotiem industrializācijas politikai un citām Eiropas Savienības politikām. Un mēs gribētu, lai šī pakotne būtu modernāka, uh, reālāk eh, izmantojam tehnoloģisko izmaiņu gaismā un ļaut sasniegt visus mūsu mērķus. Es saprotu no referenta sacītā, ka viņam ir zināmas bāžas par mm, saturu. Es vislabprāt, ļoti labprāt paskaidrošu jums, ka mūsu pakotne negrib ieviest nekādu revolūciju standartizācijas sistēmā. Mēs vienkārši gribam evolūciju, uh, un mēs līdz ar to neskaram to, kā darbojas nacionālie standartizācijas, eh, um, nacionālās standartizācijas iestādes. Galvenais Eiropas standartizācijas eh, princips ir attīstīt standartus, tas fakts, ka tiem jābūt vērstiem uz tirgu, ka pastāv nacionālās delegācijas princips kas e, balstās uz e, nacionāliem standartizā, nacionālās standartizācijas iestādēm. Tas nemainās, izmaiņas ir citās jomās, to es gribēju jums e, uzsvērt. Un vēl ir ļoti svarīgi tā tad izvairīties no jebkādām mm, domstarpībām par to, ar ko komisija nodarbojas. Uh, mūsu nostāja pilnīgi atbilst Eiropas parlamenta pašinstīvu ziņām, un mēs arī uzstājām uz to, ko sacīja parlaments savā ziņojumā datētā ar 2010. gada 20. oktobri. Tātad mēs gribam sasaistīt standartizāciju ar konkurētspēju, mēs piekrītam dažādu runātāju sacītajam par to, ka ir nepieciešams skaidrs ieskats par to, kāda ir standartizācijas loma, projektu drošība un tirgus uzraudzība. Tika sacīts, ka ir labi izstrādāt labas tiesību akts, bet tad tālāk jautājums, kā mēs nodrošināsim to, ka uh, tirgu, lai tie produkti tiešām droši patērētājiem, un tas tiešām ir viens no svarīgiem aspektiem. Tas ir netieši saistīts ar standartizāciju, taču pastāv skaidrs saiknis starp visiem šiem aspektiem. Kā zināt, tirgus uzraudzība ir nacionālo iestāžu kompetencē, tās ir atbildības par to tirgu uzraudzību. Tātad pastāv nacionālās uzraudzības iestādes, kur lomi ir uh, skatīt to, kas notiek tirgu un, eh, piemēram, neļaut tirgu sapritēt produktus, kas nav eh, droši, un te ir runa arī par pārobežu sadarbību. Mēs gribam uzlabot sadarbības starp nacionālam uzraudzības iestādēm tirgus uzraudzības jomā, uzlabot uh, Eiropas Sanības politiku šeit ziņā. Mums jau ir regulējums, regula par tirgus uzraudzību. Nākošajā gadā mēs nāksim klajā ar priekšlikumu uzlabot tirgus uzraudzību. Tātad es gribu tikai atgriezties pie tā, kas tika sacīts starp, eh, par saikni starp eh, rūpniecības politiku un standartizāciju. Tad tas, šī saikne ļoti svarīga, tā ir mūsu politikas eh, bāze. Tātad mums ir tālāk jāidentificē prioritārie sektori, prioritārās noz, nozares. Noz Eiropas izaugsmes vārdā. Un šī aktivitāte ir saistīta ar rūpniecības prioritāti, ar mūsu ekonomikas konkurēt spējas vairošanu, jo īpaši saistībā ar 2020. gadu stratēģiju. Tātad mēs gribētu uzsvērt to, ka mūsu skatījumā ir pilnīgi skaidrs, ka jūsu komitējai šai ziņā piekrīt ļoti liela loma veidot šo saikni starp standartu politiku un um, Tirgus politika, paldies! Jā, paldies! Tā bija šodien tikai tāda pirmā šī jautājuma apspriedi, pie tā vēl atgriezīsimies vairāk kārt, bet šodien, es domāju, mēs varam šo darbu kārtības punktu uzskatīt par izskatītu, un līdz ar to nākamais desmitais virzību uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs. Kolēģis Patričello ir referents, un viņam arī dodu vārdu prezentēšanai. Intem. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties sekretariātam, mūsu komitejas sekretariātam un Silfen Bejer kungam jau īpaši par viņu pastāvīgo būšanu pieejamiem, par viņu profesionalitāti. Man šās, šīs abas īpašības ļoti palīdzēja. Tātad e, divas nedēļas vairs ir palikušas līdz pirmo divu Galilējo sa satelītu palaišanai. Un šie argumenti līdz ar to ir vēsturiski svarīgi. Mums ir tas gods, mums, ir bijis, mums būs tas gods e, tieši, e, tieši novērot šo satelītu palaišanas procesu Un šis elements, šie satelīti piešķir Eiropai neatkarību satelītu jomā. Un tas arī atbilst, atbilst Lisabonas līgums 119. Uh, pantam uh, saistībā ar kosmosa politiku. Un te tiek arī kopīgi atbalstīts progreks, š, e, projekts šīs politikas attīstībai. Šo mērķi nosaka jau līgums, tur norādīts, ka kosmosa loma e, strateģiskajā ziņā ir ļoti svarīga, un Eiropas Savienība arī šādi vēlas, gribu, vēlas būt konkurēt spējīga pasaules līmenī. Tātad juridiskais pamats ir izklāstīts līgumā, tiek izvirzīti eh, mērķi, tie attiec arī uz parlamentu, un ir paredzēti īpaši resursi un juridiskie instrumenti, lai to nodrošinātu. Un mēs, protams, atbalstām komisijas viedokli par to, cik svarīgs ir Galileo projekts. Tas mums, mēs arī zinām, ka šīm instrumentām līdz šim tik piešķiet 5 miljoni eiro, un no ekonomiskā viedokļa mm, tiešām ir runa par strateģiski svarīgu projektu. Es domāju, ka, ka kosmas programma, kas eh, veicinās sinerģijas starp dažādām programmām, ļaus mums nodrošināt neatkarīgu kosmosa politiku jāņem vērā arī sociālie un eh, ekonomiskie labumi, ko no tā gūs Eiropas Savienības pilsoņi, un tiks arī radīts jauns darba vietas. Es esmu gandar, eh, man jāsaka, ka, diemžēl, GMS eh, finansējums netika iekļauts Uh, finanšu schēmā 2010. un 2014. gadam. Līdz ar to tad lielās investīcijas, kas jau tika īstenotas, ir bijušas um, bez rezultāta. Es tiešām uzskatu, ka ir jāsaprota Eiropas komisijas stratēģija kādu tā to vēlas veidot, lai pāraudzītu Galileo un GMS pro programmu. Tikai vispārēji racionalizējot programmas struktūru, varēs aprēķināt pārvaldības izdevumus un arī Eh, šo programmu valdi eh, izmaksas. Mums, mūsu pilsoņiem, ir jāsniedz skaidrs pārskats, kā tiek izmantot resursi un jānodrošina, ka Eiropas eh, kosmas politikai turpmāk būs pieņem resursi. Vēl viena lieta, ko uzsver savā priekšlikumā, ir nepieciešamība izveidot Eiropas sistēmu GNSS uzraudzībai. Tie ļaus nodrošin, nodrošināt aizsardzību uh, kosmosa infrastruktūrām. Tas attiecas uh, uz aizsardzību pret uh, zvaigžņu un saules izraisītu radiāciju. Ja mēs gribam konkurēt spējīgu kosmosa rūpniecības nozari, tad mums ir nepieciešami ieguldījumi inovācijās. Komisijai jābūt koordinatoram eh, starp eh, Eiropas Savienības kosmosa aģentūru un dalību valstu rīts eh, darbībām šai virzienā. Jānodrošina arī izvairīšanās no pārklāšanās šai jomā. Es uzskatu, ka ir nepieciešama Eiropas Savienība autonoma kosmosa politika, ir nepieciešama pašpietiekamība šai jomā. Uh, bet komisija arī jāparedz eh, starptautiskā sadarbības stratēģija, jāpiesaist strateģiskie partneri no Krievijas, piemēram, lai īstenotu eh, rūpnieciskās sadarbības projektus un investīcijas šajā jomā. Nobeigumā gribu sacīt, ka es uzskatu, ka Eiropas Savienības līdzdalība kosmosā paredz jaunu Eh, šīs savienības eh, sadarbības ar ESA eh, definīts, definīcija. Es kā referents par Eiropas, Eiropas kosmos politiku ceru, ka sniegsiet man grozījumus un mūsu komiteja saskaņā ar līgumu 189. pantu izstrādās tekstu, kas paredz veicināt uh, kosmos politikas izaugsmi, un tas ir priekšnoteikums Sinekvām non. Paldies. Paldies. Vārds kolēģiem uh, Glantem. Paldies priekšsēd. Paldies arī kolēģim Patričelo, kas ir referents. Uh, Es domāju, ziņojums ļoti līdzsvarots, esmu ļoti apmierināts ar to, bet eh, gribu izteikties par dažiem jautājumiem, kur varbūt ir mazliet kas vairāk vēl jādara. Un īpaši tas ir saistīts ar budžeta jautājumiem. Tika runāts par finansējumu, es domāju, šeit parlamentā mēs esam pilnīgi viensprāts par to, ka šis finansējums ir jāparedz ES budžetā, ja mēs vēlamies stratēģijas līmenī ar tādiem atslēgu projektiem kā Galileo, Ignos, tad ir jārod tam finansējums es budžetā, lai mēs varētu šos projekts ietekmēt, vadīt kopā ar citiem. Un šāds diskusijas adresāts drīzāk laikam ir padome. Es redzu padomes sekretariātu pārstāvis mājam ar galvu. Dalībvalsts nevar attīstīt brīnišķīgas stratēģijas un projekts un tad, kad ir runa par maksāšanu, tad kāds sāk bremzēt. Es zinu, ka pat labāk ir sarežģīta situācija, dažās valstīs ir budžeta un ekonomiskā krīze, bet šādi projekti kā e, kosmosa stratēģija, tie dod pienoto vērtību, rada darbvietas, e, mēs iegūstam kaut ko par šīm investīcijām, es gribētu sacīt dalībvalstīm, ka šeit ir jābūt tārdzīgiem, jo satelīti īstenībā e, darbojas vidē tikai kāds 5 līdz 7 gadus, un ja viņas vairs nevar vadīt, tad viņi ir jāaizstāj. Šī līdzekļa ir ilgtermiņā jāieplāno, jāparedz, um, lai šīs sistēmas varētu strādāt. Sistēmas nodrošināšana pret uzbrukumiem, referents par to izteicās arī pret atkritumiem, kas lido izplatījumā. Mēs šorīt runājam par kibernoziedzību. Satelītiem ir nepieciešams arī uh, vadības eh, centrāls zemes, kam ir jābūt satīklotam, un šeit ir arī iespējami kiberuzbrukumi, tas ir jāņem vērā. Un attiecībā uz Galileo mēs runājam par 18. Eh, referentu punktu par robežu eh, aizsardzību. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Es runāju ne tikai par atbalstu Frontex, bet arī par pirātēriju, piemēram, pie Āfrikas raga. Uh, ka šeit varētu izmantot ES militārās vienības un sniegt viņām atbalstu, piemēram, ar precīzu uzraudzības sistēmu eh, zvejnieku laiviņas atšķirot labāk eh, no pirātiem. Eh, es zinu, ka par to visu būs diskusija šeit parlamentā, to jau mēs paredzam. 22. ir svarīgs punkts, attiecībā uz šo grozījumu es gribētu izteikt atbalstu par Galileo GMS eh, satelītu vadības sistēmu savietojamību. Es domāju, te jādara mums vairāk arī komisijai un jāizstrādā stratēģija, kā mēs šos dienestus varam vēl veiksmīgāk savstarpēji koordinēt. Un pēdējais. Šeit man ir laikam vēl jāparunā ar referentu kungu, kā viņš to stādas priekšā. Es tā saprotu, ka mēs gribam savu pašpietiekamo pieeju kosmosam labi piekrīt, bet tāpat laikā starptautiskā sadarbība. Nu kā tad mēs to varam savietot, līdzsvarot? Šī pašpietiekamība attiecībā uz satelītu palaišanu tā tālāk, bet tomēr starptautiskā sadarbība, nu mums jāreikinās arī šo konkurences momentu. Mēs esam piedzīvojuši to, ka satelīta palaišana e, e, e, var kļūt lētāk, ja pastāv konkurence. E, E, ja mēs mēģinām obligāti šo pašpietiekamību nodrošināt, varbūt tas būs dārgāk. Nu, tas jāņem vērā, es domāju, pa visu to ir vēl jārunā, un arī par to, kā ES un ar savām dalību valstīm vēl sadarbosies, bet es domāju, ka e, izvaraudzītais ceļš ir veiksmīgs, un es priecājos ar jums turpmāk strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies vārds kolēģim Remekam, paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlētos ar pateicības vārdiem referenta kungam, kurš, manuprāt, ir paveicis lielu darbu. Un šajā kontekstā es eh, tikai pieminēšu dažus punktus, kas man šķiet vissvarīgākie. Nesen bija uzklausīšana par šo jautājumu, eh, kurā rezultātā kļūst skaidrs, ka arvien vairāk ir to, kas vēlas mūsu kosmos politikas eh, tradīciju turpināšanu un stiprināšanu. Mums jau ir savas tradīcijas, mums ir labi eksperti un tam līdzīgi, bet kur nav skaidrības, tas ir attiecībā uz prioritātēm. Mums ir vairāk nekā 50 prioritāšu. Eh, un tād tam loģiskā seka ir arī tas, ka mums ir grūti attiecībā uz finansēm vienoties, kā jau iepriekšējais runātājs teica. Un runa ne tikai par kosmos politiku, bet arī tas, ko mēs iepriekš pieminējām citos kontekstos. Es domāju, ka, ja mēs šo jautājumu neatrisināsim veiksmīgi, varētu kļūt atkarīgi attiecībā uz atslēgu tehnoloģijām no trešām valstīm. Tomēr es reiķinos ar to, kā arī izskanēja, ka viens no veidiem, kā stiprināt starptautisko sadarbību, e, kā risināt šo problēmu, ir starptautiskās sadarbības stiprināšana. Un tātad sadarbība ne tikai ar ASV un Krieviju, bet ir arī citi spēlētāji kā Ķīna, Indija un citas valstis. Neaizmirsīsim arī to, ka mm, šajā ziņojumā tiek teikts, Eh, pat nosaukums ir tāds eh, - kosmosa stratēģija pilsoņu interesēs. Un tam būtu jāliek, pieliek lielāku pūliņu. Pilsoņiem būtu vairāk par to jāuzzina, zina, ka tas ir grūti, cilvēkiem ir pavisam citas problēmas mūsdienās, bet ko pilsoņi var iegūt no šīs stratēģijas un ko viņi zaudētu, ja mēs atteiktos no saviem ambicioziem mērķiem šajā jomā. Tam ir jākļūst vēl skaidrākam un gal, beidzot ļaujiet man piebilst, ka es gribu vēlreiz pateikties referentam un uh, apsolīt, ka centīšos vēl izstrādāt dažus grozījumus saskaņā ar to, ko jūs jau teicu, un labprāt strādāšu ar kolēģi kopā ar pārts kolēģim Tošanovskim. Paldies, priekšsēd. Eh, pateicos iepriekšējiem runātājiem jo mm, pateicoties viņiem var runāt īsāk, jo daudz kas tika teikts. Piekrītu tiem, kas pozitīvi vērtē šo ziņojumu projekti, un tajā galvenais ir tiešām pateikts. Piekrīta Glantas kungas sacītiem. Mums būtu jācenšas finansējumi jautājumus pēc iespējas precīzāk formulēt. Tas nav vienkārši, to es saprotu, bet nebūs nekādas jēgas vienmēr tikai sūkstīties mums, trūkst finansējuma mums, nepietiek naudas šī projekta pamatfunkcija izpildēji, jo, ja tiešām tiek darīts kaut kas kopienas līmenī, tad šis nu, ir tiešām lielisks piemērs kaut kam tādam. Neviena dalība valsts nevarētu šādu milzu projektu viena pati īstenot, un tikai es kopumā to spēju. Un tomēr finansējumam jautājumā, finansējuma jautājumās mums ir jāizsakās ļoti precīzi. Protams, tas nav ļoti vienkārši un patīkami. Dalību valstīm šajos laikos eh, tas nav viegli, viss, kas saistīts ar finansēm, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi. 22. punktā tiek runāts par projekta pielietošanu mē, vai rezultātu pielietojamību, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Šī projekta veiksmes novērtēšanā. Varbūt mēs šos rezultātus varēsim izmantot tādā veidā, ko šodien pat vēl nespējam paredzēt. Mēs zinām, ka zināma infrastruktūra, pat liela infrastruktūra, milzīga infrastruktūra šeit tiek veidot, un mūsu uzdevumam vajadzētu būt tādam, Mm, to izmantot maksimāli. Eh, jau sen arī tika pieminēts, kā savietot šo programmu ar septīto pamatprogrammu, vienalga kā tā tiktu nākotnē dēvēta. Mēs vēlamies zinātniskās kapacitātes koncentrēt šajā jomā. Tās būs daudzas jomas, par kurām vēl nemaz netika nekas teikts. Es piekrītu piekrītu Glantes kungam, ka par to visu vēl ir jādiskutē, par pielietojamību, tas ir delikāts jautājums, jo ir runa par satelītu uzraudzību, militāriem mēķiem. Tas, tā ir nākotnes perspektīva. Arī es gribētu uzslavēt šo ziņojumu projektu mūsu pūliņi pacelt Galileo augstā līmenī. Bet tātad paldies vēlreiz kolēģim Patričēlo, ziņojumu, kas ir ļoti kvalitatīvs un svarīgs. Paldies. Tagad vārds kolēģim Bēberam. Oui, <clears throat> je, je veux féliciter moi aussi. Jā, <clears throat> arī es varu uzteikt mūsu kolēģi Patričelo par viņa lielisko darbu, taču es gribētu stiprināt viņa ziņojumu secinājumus, respektīvi runājot par GMS programmu. Es eh, to darīšu, iesniedzot grozījumus. Mēs zinām, ka GMS sāk savu operatīvo fāzi. Tā ir fāze, kuras dēļ finanšu riski ir ierobežoti attiecībā uz tiem riskiem, kas eh, var sanākt izstrādes procesā. Šīs fāzes izmaksas būs uh, tiešām labi kontrolētas. Mēs varam uh, pamatot šo viedokli ar citu Eiropas programmu Uh, pieredzi, tādu kā meteoroloģisko satelītu programmu, tāpēc domāju, ka būtu stiprināms 16. pāns, pieprasot stingrāt komisijā, iesniegt visu GMS programmas finansējumu nākošajā Eiropas Savienības finanšu schēmā. Daudzi mani kolēģi arī izteicās šādā pašā virzienā, tātad mēs visi kopā varētu stiprināt šo 16. punktu. Uh, Tas būtu tikai saprāt, jūs minējat, ka GMS mērķis ir arī padarīt Eiropas Savienību par uh, globālo līderi zemes uzraudzības uh, ziņā saistībā arī ar humanitāriem un vidas aspektiem. Ir taču arī humanitārie aspekti, kas jāņem vērā. Kā uz to norāda referents, šajā fāzē ir jāpapildiņa likumdošana. Uh, jāpadara pārvaldība efektīvāk. Es gribētu ierosināt, līdz ar to labāk izmantot eh, pašreizējo eh, vienību eh, pieredzi, neatkarīgi no tā, vai šīs vienības ir valsts vienības vai privātas. Mums Eiropas Savienībā jābūt neatkarīgiem savā kosmosa izpētē, un mums ir jā, jāsasniedz izvirzītie mērķi, lai saglabātu š, vai sasniegtu šo autonomiju mums jāizmanto pilnīgi visi Eiropas Savienības līdzekļi. Tāpēc komisija pēc iespējas ātrāk jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai izveidot konkrētu stratēģiju šajā sektorā. Organizācija jābūt sakvā, saprātīgai, jāizvērtē, kuras eh, jāprioritizē, kuras eh, vajadzības ir svarīgākas, lai nodrošinātu arī mūsu rūpniecisko uh, konkurētspēju Eiropā. Un vēl viens eh, pēdējais komentārs, uz kuru atsaucās arī Glantes kungs. Savs eh, starptautiskā sadarbība zinātnes jomā ar tādām iesaistītām pusēm kā ASV, Krievija vai arī Ķīna. Šī sadarbība ir ļoti vēlama, taču te jāīstenojas pamatojoties uz savstarpējas uh, eh, atbilstības principu. Šodien šie iekšējie, šo valstu iekšējie tirgi ir pilnīgi slēgti citiem, eh, citām valstīm, tā skaitā Eiropas Savienībā. Eiropa nedrīkst būt naiva. Tā nebūs vienīgā uh, vara eh, kas pavar savus tirgus. Ja tā atver savus tirgus, tā ir jā, tā jāpieprasa arī līdzīgs gājiens no tās partneriem. Paldies! Kolēģi Lamberts. Bartkungs lūdzu. Uh, es atvainojos, ka es nokavēju. Šajā valstī ir banku krīze, tāpēc es aizkavējos darbos. Man ir seši komentāri. Pirmais - kosmos ir viena no tām jomām, kur mums jābūt eiropiešiem, nevis nacionāļiem, jo tas pārsniedz uh, dalību valstu iespējas. Uh, Ir vairākas valstis, kuras jau sen darbojas kosmosā, bet ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus, Eiropas līmenis ir vienīgais, kas ir iespējams. Jūs varbūt teiksiet, ka tas ir acīm redzam, bet varbūt uh, pilsoņiem ir jāatgādina, ka šeit ir Eiropas papildu vērtība. Tālāk institucionāls komentārs, un nezinu, vai šeit ir kāds no komisijas klāt bet es jūtu, ka itra komiteja ir pilnīgi bezjēdzīga. Mēs visu laiku tiekam turēti tumsā, kad mēs runājam par pamata aspektiem, piemēram, par finansējumu. Cik ilgi mēs prasām skaidrs cipars, nevis tādus vispārīgus cipars, bet detalizētus cipars par tādām programmām kā Galileo. Uh, mums lūdz sniegt uh, virzību kaut kādu uh, atzinumu par kosmosa politiku, bet mēs nekā nezinām mm, detalizēti. Cits labs piemērs ir tas, kad mēs sākām runāt par publiski regulēto pakalpojumu Galileo. Nejauši komisija teica starp citu, uh, E, teica, ka šī programma pārsvarā tiks izmantota militāriem mērķiem, lai gan iepriekš tika teikts, ka Galileo būs e, civils projekts. Šajā jomā nenotiek īsta sadarbība starp komisiju un parlamentu. Šeit notiek, uh, iet nepareizā virzienā un to vajag skaidri uh, pateikt, jo nav runa par kaut kādu nelielu līdzekļu sadalījumu. Mums ir jāprot atskaitīties pilsoņiem par naudu, par GMES. Mm, es skaidri esmu jau teicis, ka ja ir viens projekts, kas ir daļa no Eiropas eh, koms, kosmosa politikas, tad eh, GMS e ir viens no projektiem, ko vajag atbalstīt, jo tas at, aptver funkcionalitāti, kas nav citur. Citi varbūt saka, ka Galileo te dublējas un mēs varam izmantot eh, GPS, bet GMES e ir papildu vērtība. Un mazliet dīvaini, ka komisija eh, nolēma apdraudēt šo programmu, jo tas ir pirkums bet jāsauc lietas īstajos vārdos. Eh, šādi projekti, ITER vai Galileo projekti tiek uzturēti. Eh, nu, pat jau tika teikts, ka GMS ir finansiāli drošs un paredzams projekts, bet to nevar teikt par ITER. Uh, Un tagad komisija saka, ITER ir kaut kas, nezinu, kas, kas ar to notiks, mēs nezinām, to mēs turam um, izslēdzam no uh, budžeta, jo to nevarēs pārvaldīt budžeta ietvaros un paturēsim GMS un Galileo. Um, nu, tad jau būtu labi, bet ja mēs sakam GMS izsviežam laukā, to mums vairs nevajag. Pārvaldības, no, no pārvaldības tas ir vienkārši traki mēs skaidri redzam investīcijas, kādas ir nepieciešamas, GMS tiek izmests laukā, bet ir projekts, par kuru mēs nezinām, vai tas dos kādu labumu, droši vien tuvākajā laikā ne, un, un kur izdevumi ir nekontrolējami, neparedzami, tas projekts tiek paturēts e, budžetā. Es gribētu, lai kāds to vispār kādam iestāsta. Tomēr komisija to dara. Un dalībvalstis to dara, it kā tām nebūtu jāatskaitās pilsoņu prāt, e, priekšā. Manā valstī, teiksim, man jāsaka 10 miljoni e, eiro ir jāsamazina publiski izdevumi, un mums jāsaka, mums ir milzīgi līdzekļi jāizlieto ITER un Galileo projektos, bet labum tur varbūt nebūs nekāda. Tālāk par Galileo. Es, es kamēr mums nav skaidru ciparu un uh, rentabilitātes pētījumu. Es neko nevaru pateikt. Es gribu redzēt, kāda ir rentabilitāte. Un tas atšķiras no ITER. Mums varbūt nesniegs nekādu labumu, bet Galileo gan. Un komisija mums nedod nekādus ciparus, nedod informāciju vai arī, ja mēs tos saņemam, tad tikai neoficiāli, bet oficiāli mēs neesam informēti. Kas attiecas uz pētniecības un attīstības aspektiem, kad mēs nonākam rūpnieciskajā fāzē, naudu nedrīkst atņemt no R un D aspektiem, jo, jo tā ir daļa no rūpniecības politikas. Galileo noteikti ir R&D aspekti, un loģiski tāda darbība būtu jāfinansē no 2020 uh, eh, horizonta budžeta, nevis kā budžeta kategorija, bet uh, iespēja uh, E, nodrošināt tehnoloģiju, lai palielinātu mūsu konkurētspēju, lai mēs varētu stāties pretī izaicinājumiem. E, kosmosa aspekti var palīdzēt. E, GMS mums var palīdzēt padarīt mūsu lauksaimniecības politiku, piemēram, efektīvāku. Tāpēc mēs skatāmies uz R&D. I'm not naive. We know that we need armored forces and we know that space is... Attīstība. Teiksim, informācija vai izlūkošana vai novērošana, viss šie te, e, vai arī saziņas līdzekļi, tas ir tieši tas, kam ir šī programma paredzēta. Bet militārie aspekti Galileo projektā un GMS projektā tiek finansēta no budžeta ārpus no uh, aizsardzības budžeta. Ja labums, ko mēs redzam no šiem projektiem, ir militāri, tad šo budžeta daļu vajag ņemt no dalību valstu aizsardzības budžeta. Ja grib vieno, vienotu aizsardzības sistēmu, tad labi, bet tomēr budžetiem tad ir jāienāk komisijā. Uh, bet mēs nevaram tikai paļauties uz nacionālajiem militāriem budžetiem. Nav tā, ka mēs nedrīkstam izmantot šos, šīs programmas uh, militāriem mērķiem, bet tad arī jā, attiecīgi jāpiešķir līdzekļi. Paldies. Jautājums komisijai izskanēja. Un tad vēl Gonzāles kungs vēlētos pieteikties debat, izteikties debatēs, vai nē? vai kāds cits, nezinu, kurš ir atbildīgs, lūdzu. Yes, uh, first of all. Uh... Jā, <clears throat> vispirms es gribu atzīmēt šo te ziņojumu, ka tas ļoti atbalsta komisijas paziņojumu. Un mēs atzīmējam arī komentārus, kas šeit izskanēja. Nevien par GMS finansējumu, uh, Es droši vien neatgriezīšos vairs pie šī punkta, jo komisija jau ir izteikusi savu viedokli un iemeslus ir izklāstījusi, kāpēc tā piedāvā GMS e, projektu finansēt no ārpus ES budžeta. Bet es gribu pievērsties komentāram par e, caurskatāmības trūkumu un to, ka trūks informācijas par cipariem. Es gribu atgādināt, ka komisija iesniedz ziņojumu vidter, e, vidustermiņā e, par radio navigācijas programmām šī gada janvārī, un tur ir pilns ar cipariem par Galileo konkrēti. Protams, šie cipari uh, un paziņojums par nākamo finanšu schēmu ir ļoti vienkārši. Varbūt tie tiešām ir tādi vispārēji cipari, bet priekšlikums regulas projektām drīz tiks, iz, nā, drīz tiks piedāvāts no komisijas puses par Galileo un GMS. Šīs te regulas e, papildinās ietekmes novērtējums uh, abām programmam. Es domāju, ka deputāti tad redzēs, ka, ka šeit nav nekādas slēpšanās un ka ir ekonomisks pamats šiem, šīm programmām. Tāpēc e, šajā konkrētā jautājumā es gribu skaidri precizēt komisijas nostāju, kas ir atvērtība, un mēs e, varam sniegt visu informāciju par cipariem un datiem. Un es domāju, ka mēs varam arī pamatot izdevumus šīm programmām. Paldies! Paldies, Patričello! Vai jūs vēl gribētu ko bilst, lūdzu? Grazie, Presidente. Volevo ringraziare i colleghi. Paldies priekšādātāji. Es gribu pateikties kolēģiem par to, ko viņi sacīja. Šis ir teksts, e, vēl ir uzlabojams ar citu debatātu palīdzību. Un ņemot vērā visu to, ko mēs gribam panākt kā grupa. Glantis kungs e, pateica būtisko lietu. Šis ir būtisks elements, jo Eiropas kosmosa autonomija nevar izvairīties no stratēģijas attiecībā uz Eiropas nozarēm. Tāpat nevar būt tehnoloģijas politika, teiksim, ja netiek nodrošināta neatkarība mm, rūpnīcām, jo tā ir daļa no mūsu stratēģijas. Vēl kolēģi pieminēja finansu jautājumus, kas ir vissvarīgākie jautājumi, manuprāt, kurus, pie kuriem vēl ir jāstrādā. kā jau komisija izteicās par finansu politiku, mums vajadzētu tikai šo darbu turpināt, un mums komitējā vajag pieņemt pašiem savus lēmumus šajā virzienā. Mums būs iespēja vēl sadarboties, lai sagatavotu tekstu tuvākajās nedēļās, kur, ar kura palīdzību mēs varam koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem, lai būtu stratēģija Eiropas Savienībai, kuru varētu pieņemt visas dalību valstis, uh, Rūpniecība ir saistīta ar kosmosa politiku, tas ir skaidrs, un finansu krīzes apstākļos, kas e, uzliek grūtus laikus dalību valstīm, ja mēs ieguldām šajā sektorā, tad iespējams mēs varam uzlabot apstākļus mūsu tautsaimniecībā ļoti augstā līmenī jo mums ir milzīgas ziņāms pieejams, zināšanas pieejams šajā sektorā. Uh, represent... Ko, ko The report that you delivered in... Uh... Šī gada ziņojums bija pilnīgi tukšs. Jūs sakāt, ka tur bija cipari, bet es esmu redzējis ciparus neoficiāli. Šodien jūs saņemsiet rakstisku jautājumu, un es gribu jūs apņemšanos, ka jūs atklāsiet par to, kā jūs varat aprēķināt vienu miljardu eiro gadā un turpmākajiem gadiem. Ja jūs tam piekrītat, tad ļoti labi. Gut, dann warten wir dann äh, die Anfrage. Labi, tad nogaidīsim jautājumu un atbildes. Tu ņemsim vērā 12. oktobrs pusdienlaiks ir termiņš grozījumiem. Paldies, līdz ar to esam izskatījuši šī rīta darba kārtību un pēcpusdienā visi atkal tiksimies uz brīnišķīgo uzklausīšanu.